Guten Morgen, meine Damen und Herren. Labrīt, dāmas un kungi. Sanāksme ir atsākta. No Tautas partijas grupas un Alda grupas es esmu pilnvarots uh, paziņot, ka ir jauni eh, kandidāti, kas ir iecelt komitejās un delegācijās, un eh, šie saraksti ir jums pieejami. Ja, nevienam, ne, ja neviens neizteiks nekādus iebildumus, tad tie tiks uzskatīti, šie saraksti tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Kā nākamais darba kārtības punkts - kopīgās debatas par Eiropas patentu. Izskatīsim Rapkai kunga ziņojumu vienādas patentēsardzības izveide un Baldazēra kunga ziņojumu vienota patenta aizsardzība, kā arī Lēnera kunga ziņojumu jurisdikcijas sistēma ar patentiem saistītu strīdu izšķiršanai. Pirmajam došu vārdu Rapkai kungam uz četrām minūtēm. Lūdzu, Rapkai kungs. Paldies priekšsēdētājiem, komisāra kungs, godātie kolēģi, kuru šeit ir ļoti daudz. Pirms pāris nedēļām es savā vēlēšanu iecirknī viesojos kādā mazā inovatīvā tehnoloģija uzņēmumā. Savā prezentācijā viņi mums arī pastāstīja, cik daudz patents viņi ir saņēmuši pa šo laiku. Nu, man tas izraisīja tādu kā Pavlova refleksu, un es viņiem uzdevu jautājumu, ko jūs domājat par Eiropas kopīgu patentu un kopīgu patentu aizsardzību. Un viņi ļoti spontāni man sacīja, mums tas rītdien nav vajadzīgs, mums tas nav vajadzīgs tikai rīt, mums tas nav vajadzīgs arī tagad, mums tas bija vajadzīgs vakardien, mums tas ir vajadzīgs pēc iespējas drīzāk, jo vienota patenta izdošana jau ir, jau labu laiku pieejama, taču šī vienotā patenta aizsardzība mums nav nodrošināta, bet tas nav vajadzīgs šodien, tas nav vajadzīgs rīt, tas bija vajadzīgs jau vakar. Problēma, darbie kolēģi, ir tāda, ka pēc ilgām debatēm par vienoto patentu, un uh, man šķiet, ka kolēģis Lēns par to runās tuvāk, par visu šī temata vēsturi, ir jāsacina, ka bija viena institūcija Eiropas Savienībā, kas gandrīz to visu salaida grīstē un kas uh, tā atkal to visu bloķē, un tā ir Eiropas Savienības padome. Jo mums jau bija panākts rezultāts pēc īsām, ļoti intensīvām un konstruktīvām sarunām. Mēs izstrādājām kopīgu pakotni ar Polijas prezidentūru un visi balsoja par. Mēs to pat rakstveidā saņēmām no Polijas prezidentūras, proti, ka padomu balsos tā, kā mēs eh, bijām vienojušies sarunās. Uh, Bija tikai vien, viens punkts, kas trūka. Un tur bija runa par uh, patentu tiesas centrālo nu, sēdekli. Par to jau nebija vienošanās, un tas ir uh, padomas uzdevums. Un pusgadu vēlāk viņi vienojās, trīs valstis bija iesniegušas uh, iesniegums pretendēt uz šo vietu. Uh, nu labi, ka nebija astoņas, jo tad astoņas būtu dabūjuši šo te vietu, bet tas bija sasaistīts ar to, ka izņemot patentu direktīvu, neviens elements nedrīkst izsvītrots. Un tas nozīmē, ka tas, ja ir, teiksim, pārkāpums pret Eiropas Savienības likumdošanu, tas nozīmē, ka Eiropas Savienības tiesa uh, izdara pārkāpumu, un tas nozīmē, ka viņi vēlas, lai Eiropas tiesa būtu izslēgta no visa šī procesa. Un jāsaka, tas nozīmē arī to, ka Eiropas parlamenta kā likumdevēja tiesības tiek pārkāptas. Tās tās trīs sarkanās līnijas, kur mēs teicām, ka ja mēs visi ejam pa šo ceļu, jo ir jau, bija jau, protams, runa par to, ka padomē bija jāsaglabā savu uh, stāja. Uh, Un mēs jau zinām, ka, ja padomu tā saka, tad mums viņiem nav ko teikt, bet attiecībā uz ministru padomu viņiem tiešām ir eh, jāvadās pēc saviem principiem, un tas sagādā problēmas. Bet, ja tad mēs teicām, ja jūs vēlties saglābt savu cieņu, tad nevar būt runa par 6. Eh, līdz 8. panta strīdēšanu, mums ir vajadzīgs kaut kāds adekvāts aizstājai pants, un mums ir. Uh, jāizsaka šī kritika padomēji un jāpasaka tas Kipras prezidentūrai, jo Kipras prezidentūra ir saņēmusi tādu kā karstu kartupeli, ar ko tagad jārīkojas. Un Kipras prezidentūra ir tā ļoti labi rīkojusies. Mēs kā parlaments arī sacījām, kompromisam ir jāizskatās šādi, pretējā gadījumā mēs nepiekritīsim, tā tas izskatīsies. Mēs panācām tieši tos punktus, ko gribējām panākt. Un es gribēju teikt, tas varbūt nav tas skaistākais risinājums, ko mēs esam saņēmuši, bet tas ir tāds labs risinājums ar šīm trīs sarkanajām līnijām, un tāpēc es domāju, ka mēs varam balsot par to un to pieņemt. Paldies! Sirsnīgs paldies kolēģim! Un tagad kā nākamajam uz četrām minūtēm dodu vārdu Baldasārs kungam lūdzu. Sī, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, godātie kolēģi, šodienas balsojumā mēs noslēgsim projektu, pie kura Eiropa ir strādājusi kāds 40 gadus, un beidzot Eiropas Savienībā būs ļoti efektīva un preventīva patentu aizsardzības sistēma. Patreiz spēkā esošā sistēma ir sarežģītā, nesniedz juridisko noteiktību un zināmā mērā to mēs varētu uzskatīt pat par ļoti lielu nodokli inovācijām ja mēs vēlamies, lai 13 dalību valstīs tiktu aizsargāts patents, tad tas maksā tūkstošiem eiro. Jaunā sistēma piedāvā vienotu patentu, kas uh, maksās 1800 eiro. Šobrīd Eiropā patents maksā sešreiz vairāk nekā ASV vai Japānā. Uh, Un visbeidzot, tā kā mums nav vienotas sistēmas strīdu izšķiršanai patentu jomā, uh, tad juridiskā procedūra ir jāuzsāk vienlaikus visās dalību valstīs. Tās nebeidzas ar vienu un to pašu iznākumu. Nav vienas judikatūras. Katra dalību valsts tiesa var spriest citādi. Un šāda situācija ļoti nopietni iedragā Eiropas konkurētspēju, jo viss tas, kas saistīts ar inovācijām, eh, līdz ar to ir fragmentēts, statisks un tam ir ļoti negatīva ietekma uz Eiropas ekonomiku. Jaunā vienotā sistēma ļaus samazināt izmaksas, arī ieskaitot tulkošanas sistēmas, būs vieglāka piekļuva dažādām patentu, patentu birojiem, un šī jaunā sistēma piedāvā juridisko noteiktību. Es kā referents esmu izcēlis savas prioritātes. Viena no tām ir vieglāka piekļuva MVU patentu sistēmām. Manā ziņojumā ir īpaši priekšlikumi, kā tieši to varētu sasniegt, kā atvieglot MVU ceļu uz patentu apstiprināšanu. Tulkošanas izmaksas tiks samazinātas un būs īpašas atlaides tiem MVU, kas vēlas iesniegt patentu kādā citā valodā, nevis vienā no oficiālām valodām, un būs arī efektīva patentu viltošanas aizsardzības sistēma patenta atjaunošanas izmaksas arī tiks pielāgotas MVU īpašajām vajadzībām. Un visbeidzot, jāsaka, ka mums ir bijusi bezgalīga cīņa par valodu jautājumiem. Šobrīd ir paredzēts pārējais periods desmit gadu garumā, kura gaitā pamazām tiks, e, notiks pārējai uz angļu valodu. Un visbeidzot, par kompromisu, ko mēs sasniedzām. Domāju, ka ir jāpasvītro veids, kā šeit uzvedās padomi šajā jautājumā. Šī uzvedība bija nepiemērota. Likumdošanas procedūra atrodas parlamenta un ministra padomas rokā. Ir tikai divi veidi, kā mēs varējām risināt šo problēmu. Viena ir starpinstitucionālā cīņa, uh, otrā lasījuma laikā, no kuras mēs nolēmām izvairīties un izvēlēties otru pieeju kompromisu risinājumu, kas ļaus ieviet vienotu partnera at, aizsar, patenta aizsardzības izveidu visās dalību valstīs. Tas ir kompromiss. kas dod šo te vienoto patenta aizsardzības izveidi, jauno tiesību aktu ieviešana notiks pilnīgi vienādi visās dalībvalstīs, kas piedalās šajā ciešākās sadarbības projektā. Es ļoti ceru, ka balsojumā mēs pieņemsim šo pakotni, kas mums piedāvās juridisko noteiktību, labu patentu aizsardzību, aizsardzību MVU. Mēs ar šo balsojumu būsim palīdzē, palīdzējuši inovācijām, kas ir laba Eiropas konkurētspēja. Paldies, nākamais runātājs četrām minūtēm Lēnas kungs. Vicepriekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, kolēģi kolēģi. Debats par patentu sākās 70. gados, jau toreiz bija prasība, ka mums Eiropā ir jāizveido vienota patentu sistēma. 2001. gadā toreizējais komisārs Olkašteins nāca klajā ar konkrētu priekšlikumu patentu regulēja toreiz nelielu strīdu dēļ padomēji šis priekšlikums izgāzās, un pamat problēma bija tāda, ka attiecībā uz patentu pielietotājiem tas nav spēlējis nekādu lomu, kā piemēras var minēt eh, debatas par valodu. Un šodien lielākā daļa patentu ir angļu valodā, un arī lielākā daļa pētniecības darba notiek angļu valodā. Taču, zinām, loma ir vēl divās valodās, bet praktiski patentu <clears throat> biznesā pārējās eh, valodas nekādu lomu nespēlē. Komisāra Balkaštēna priekšlikums līdz ar to izgāzās. Juridisko lietu komiteja jau pagātnē bieži vien ir eh, tās pārstāvi ir bijuši citās valstīs, tā skaitā Ķīnā, un eh, jūs jau zināt, kādas problēmas Eiropai ar Ķīnu ir intelektuālā īpašuma jautājumā. Uh, mēs saprotam, ka mēs paši savā attīstībā neesam tālu tikuši un mums savā iekšējā tirgu mums nav, nav izveidojusies tāda laba patenta aizsardzības sistēma un tāpēc ir nekavējoties šī problēma beidzot jāatrisina. Uh, Kolēģis Rāpkais jau runāja par to, ka ir uh, patentu sistēma, kas labi kalpo lieliem nacionāliem koncerniem, taču uh, šī sistēma ir slikta maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs to varētu atrisināt, uh, iz, izveidojot vienot patentu aizsardzību un tādējādi, lai izvairītos no lieliem šķēršļiem, kas ir MVU šobrīd. Parlamentam ir izvedi, izve, izdevies panākt, ka uh, šis darbs ir tādā labā līmenī, un mēs esam pierunājuši komisiju izstrādāt jaunu patentu stratēģiju. Es esmu ļoti pateicīgs komisāram Barņē, ka viņš Lisabonas līgumā dotās iespējas ir izmantojis un uh, nācis klajā ar jaunu priekšlikumu paketi, kas beidzot pēc garām debatēm ir uh, vainagojies šajos rezultātos. Lisabonas līgums būtībā mums ir devis jaunu tiesisko bāzi intelektuālā īpašuma aizsardzībai un arī uh, tā dara pastiprināšanai, kas e, beig beigās ir rezultējies ar to, ka ir izdevies pārvarēt šo valodu strīdu un e, dot iespējamu risinājumu likumdošanas jomā Eiropas Savienībā patentu jautājumā tiesiskā sistēma, kas man te ir jāprezentē un par ko ir mans ziņojums, ir kaut kas tāds, ko es uzskatu par ļoti labi. Jūs zinat, ka toreiz padome Eh, sazinājās ar Eiropas tiesu, un Eiropas tiesa neiestājās par centrālu Eiropas eh, pat, eh, tiesu sistēmu patentu jomā, un tas arī skaidri parādīja, ka patents strīdišķiršanas sistēma ļoti labi darbojas nacionālā līmenī, piemēram, ja mēs runājam par Benelux valstīm, lai radītu šo te uh, patentu sistēmu, bet uh, nacionālā līmenī tas tik labi Eiropas Savienības līmenī tas tik labi nestrādā. Šodien mums nav jālemj par šo tiesisko instrumentu, mums ir tikai jāizsaka savus viedoklis, un es domāju, ka tas ir izdevies. Tad, kur dalību valstīs ir kompetentas tiesas, lai risinātu jautājumus, piemēram, par patentu strīdiem, tad viņi labāk var to atrisināt, ja šī sistēma ir integrēta, nevis eh, ja būtu tikai viena centralizēta Eiropas mēroga sistēma. Ko es gribētu vēlēties, lai beig beigās tās abas valsts, kas nepiedalās, kas šobrīd nav iesaistījušās pastiprinātajā sadarbībā, kaut kad tomēr pieņemt lēmumu pieslieties tām pārējām 25 dalību valstīm un līdz ar to to Eiropas Savienībā būtu pilnvērtīgs iekšējais tirgs arī patentu tiesību jomā. Ir jāizmanto Lisabonas līguma iespējas, bet būtu labi, ja visi tās izmantotu. Paldies par uzmanību. Sirsnīgs paldies kolēģim. Un tagad došu vārdu padomas pārstāvim Lukas kungam lūdzu. Aksiodīmi, gīri proedri. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Ar um, lielu prieku piedalos šīs dienas sēdē. Esmu šeit, lai paziņotu, ka konkurences padomes sēdē vakar ministri vienbalsīgi pieņēma pasākumu saistībā ar Eiropas patentu. Tas ir liels solis uz priekšu Eiropas Savienībai, ņemot vērā to, ka Eiropas eh, vienotā patenta sistēma ir aizsākta jau 70. gados. 70. gados, kad Eiropas Savienībā vēl nebija pašreizējās formas. Kopš tā laika pilnīgi skaidri pieņem visi, ka šāda sistēma būtu nozīmīgs stimuls mūsu rūpniecības eh, konkurētspējai, veidojot vienoto tirgu patentiem, tā skaitā. Kopš tā laika ir noiets tāls ceļš. Tomēr, nu jau ir saredzama finiša taisne, un es gribētu paust gandarījumu par to faktu, ka mēs Šobrīd gatavojamies pilnībā pabeigt vienoto patentu sistēmu. Juridiskais ietvars, lai izveidot šādu sistēmu, dot iespēju gūt vienkāršotu piekļuvi kvalitatīviem patentiem, ko varētu attiecināt uz visu Eiropas Savienības teritoriju. Un vienlaicīgi tas dotu iespēju efektīvi īstenot nolēmumus eh, patentu sakarā. Vienotās patentu sistēmas izveidošana nozīmētu, ka patenta iegūs un aizsardzības izmaksas visā Eiropas Savienībā samazinātos vismaz par 80% vai pat vairāk. Saskaņā ar ticamām aplēsēm vienotais eh, patents samazinās vidējās izmaksas eh, par patentu, kas pār, eh, samazināsies no 36 līdz 4 tūkstošiem eiro. Šeit ir runa par ļoti ievērojumiem ietaupījumiem, kas dos iespēju Eiropas patentiem būtu pieejamiem par konkurētspējīgām cenām, salīdzināmām ar tām, kādas ir mūsu galveno konkurentu Savienoto valstu un Japānas tirgos. Tas dos arī iespēju iegūt eh, patentus par pieņemamākām cenām MVU. Tomēr intelektuālā īpašumtiesības ir jāsavieto ar modernu un harmonizētu juridisko sistēmu, kas var garantēt tiesisko drošumu un panākt kvalitatīvus e, nolēmumus par saprātīgām izmaksām. Lai varētu pilnībā izmantot šo vienoto patentu, mums ir nepieciešama e, funkcionējoša patentu tiesa, kas garantētu juridisko drošumu un paredzamību. Strīdu izšķiršanā sakarā ar patentiesībām visā Eiropas Savienībā, un tāpēc februārī tiks parakstīts starptautisks nolīgums starp dalībvalstīm ar mērķi izveidot vienoto patentu tiesu, kas nodarbosies ar strīdu izšķiršanu Eiropas patentu sakarā. Taiskaitā runājot par vienotiem patentiem. Eiropas parlaments pilnībā varētu atbalstīt mūsu pūliņu šajā virzienā, veidojot vienoto patentu sistēmu un tādējādi it īpaši labumu varētu būt mazie vidējie uzņēmumi. Tik tiešām esmu gandarīts par to konstruktīvo veidu, kā mūsu institūcijas ir sadarbojušās, lai sasniegtu šo mērķi. It īpaši es gribētu pateikties referentiem Rapkājam, Baldasārem un Lēnem. Es gribētu pateikties par īstenoto darbu kā referentiem par šīm trim nozīmīgajām lielā dosie daļām, un tādējādi mēs varēsim panākt vienošanos. Esmu pārliecināts, ka tā pakete, kas ir šodien mūsu priekšā, veido spēcīgu juridisku tekstu, kas būs ar pirmā plāna lomu jurisdikcijas veidošanai. Godējumi deputāti, mēs ceram, ka visas 27 dalībvalstis varēs parakstīt šo paketi. Diemžēl mums nācās strādāt pie šī dosie bez visu dalības. Pastiprinās sadarbības izvēle vienmēr tiek izmantot kā pēdējā instance tad, kad pārējās ir izsmeltas. Šajā gadījumā patentu jautājums ir tik svarīgs mūsu nākotnes konkurētspējai, ka mums nebija vairāk iespēju eh, gaidīt ilgāk. Tomēr Es ceru, ka tās dalībvalstis, kuras vēl nav parakstījušas, šo dokumentu varēs to parakstīt visnovākajā nākotnē. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu komisāram Barņiekungam. Lūdzu! Merci, Paldies, priekšsēdētāji! Godējumie dāmas eh, un kungi, kā tikko ziņoja ministrs Lukas. Mēs esam praktiski nogājuši visu garo ceļu un visas sacīgās prezidentūras, kuras strādājušas pie šī jautājuma no jau divu gadu garumā, un it īpaši Kipras prezidentūra, kas ļoti aktīvi strādāja, var apliecināt šo ļoti tālo noietot ceļu tieši tāpat kā jūs, godējumie deputāti, strādājot pie dosie, kuras sakarā gribu sacīt Lēnis kungs referent Marķī, Rapkais un Baldasāri ir apliecinājuši savu kompetenci, savu pacietību un piebildīšu arī ļoti e, dziļu izpratni par Eiropas Savienības vispārīgajiem interesēm. Un pateicoties šim kopīgajam darbam un sadarbībai ar Eiropas komisiju, mēs varam pabeigt darbu šajā pēdējā etapā pēc ļoti ilgā darba, e, kad taiskaitā mūsu uzņēmumiem nebija pieejams šis būtiskais instruments vienotiem tirguma. Jau 60. gados sākās šīs debats, e, kas e, tajos laikos neguva panākumus. Un 2010. 11. gados. Es ceru, ka esmu pēdējais Eiropas komisārs, kurš strādā pie šī jautājuma un ka darbs tiks pabeigts. Gribu nosaukt dažus skaitļus tagad. 2011. gadā Savienotajās valstīs amerikāņi iesniedz 224 tūkstošus patentus vienu gadu laikā. Ķīnā 172 tūkstošus un priekšsēdētājs tikko nosaucis Ķīnu, Eiropā 62 tūkstoši. Viens no iemesliem, protams, nevienīgais, bet tā varētu būt lielā kompleksitāte un augstās izmaksas Eiropas līmenī. Un šodien, ja es tā drīkstu sacīt, mēs. Uh, esam veikuši nozīmīgus so, solus priekšu gan mūsu ekonomikai, gan uzņēmumiem. Patents, kas būs spēkā 25 dalībvalstīs, izņemot Spāniju un Itāliju, un nebūs nekāda veida attiecībā pret ne Itālijas, ne Spānijas uzņēmumiem, un arī tulkojums varēs tikt eh, īstenots gan spāņu, gan itāļu valodā, un ceru, ka balstoties uz mūsu kopīgi paveikto Spānijas un Itālijas valdības, mums pievienosies, lai pilnībā varētu pabeigt šo rīku um, visa vienotā tirgus mērogā katrā ziņā eh, Eiropas komisijas vārdā. Gribu pateikt, ka durvis ir atvērtas. Uh, uh, otrkārt, vienots apkalpošanas slodziņš visiem uzņēmumiem lai atvieglotu jautājumu kārtošanu. E, ministrs Lukas nosauca skaitļus, e, kas nozīmē, ka izmaksas samazinās septiņas vai līdz pat desmit reizes, un tas ir ļoti nozīmīgi mūsu MVU konkurētspējai un e, laboratorijām. Un vēl gribu sacīt par pēdējām grūtībām sarunu gaitā un pēdējiem panākumiem sarunu gaitā. Eh, tie ir pasākumi, kas eh, dos iespēju eh, vērsties vienotā jurisdikcijā. Tālāk runājot par valodām, mēs balstījāmies uz patentu biroja uh, Uh, esošo valodu režīmu, taču mašīnu tulkojumi būs pieejami visās valodās, sākot no reģistrēšanas brīda Eh, līdz pilnīgai pārējai uz mašīnu tulkojumu būs iespējams iztulkot eh, patentu jebkurā Eiropas Savienības valodā, taiskaitā atgādina gan spāņu, gan itāļu valodā, un arī maksimāli tiks izplatīta zinātniskā informācija, lai varētu gūt labumu šajā sakarā visi izgudrota Eiropas Savienībā. Lūk, es domāju, ka mēs esam panākuši patiesu, īstenoši patiesu soli uz priekšu, priekšu es e, būtu vēlējis izvairīties no pastiprinātās sadarbības izmantošanas, bet Lisabonas līgums mums to atļauj, un es ceru arī, ka divas atlikušās valstis mums pievienosies. Un, kā sacīja Rapkāja un Balda Sāris kungs, uh, mēs varēsim eh, panākt vislabāko kompromisu Eiropas konkurētspējai, nodarbinātībai un uzņēmumiem. Un visbeidzot, godējumie deputāti, vēlos jums pateikties, tāpēc, kā pieņemot šo tekstu, jūs sniegsiet papildus ar tavu šajā darba kārtībā, kas Eiropā ir tik ļoti nozīmīgs šobrīd, kas ir izaugsmas atveseļošanas ekonomika. Mēs kopīgi esam uh, vienotā tirgus eh, viens un divi ietvaros iesnieguši ap 55 priekšlikumiem, kas visi ir konkrēti un ļoti daudz ir ar pilsonisko dimensiju no tiem. Es šeit domāju par um, profesionālām kvalifikācijām, par pasākumiem banku izmaksu caurskatāmībai, par vienotā, eh, par valsts iepirkumu vienkāršošanu, elektronisko parakstu, digitālo darba kārtību un tā tālāk, un arī e, patenti, kas ir ar simbolisku nozīmi. Šobrīd mums būs jāstrādā pie šiem jautājumiem, kas ir tik ļoti nozīmīgi ekonomikai, patērētājiem, pilsoņiem, kuri gaida šajā patentu gadījumā konkrētus eh, vēstījumus tam, ka mēs strādājam kopā un strādājam Eiropas, Eiropiešu progresa interesēs. Paldies! Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Als nächster. Sirsnīgs paldies, komisāra kungam, un tagad Itra komitejas vārdā dod vārdu Mezáras kungam. Divas minūtes, lūdzu. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a biztos úrnak. Paldies, es gribētu pirmkārt pateikties komisāra kungam un trīs eh, referentiem par lielisko sadarbību un ļoti labo darbu, kādu viņi ir ieguldījuši šajā svarīgajā tēmā. Eiropas Savienība būtībā ir inovatīva sabiedrība un mums ir jāaizsargā intelektuālais īpašums. Vienotas patenta aizsardzības sistēmas izveide ir ļoti būtiska. Eiropas Savienība ir jau desmitiem gadu censies izveidot jaunu jurisdikciju, uh, kas stiprinātu Eiropas patentu sistēmu. Mēs nevaram ilgāk atlikt lēmumu pieņemšanu, jo katru gadu mēs redzam, ka pētniecības ziņā Eiropas Savienība aizvien vairāk atpaliek no saviem konkurentiem. Jaunā sistēma samazinās Eiropas patentu izmaksas, taču, lai nodrošinātu, ka mazie un vidēji uzņēmumi varēs gūt no tā labu, mums ir nepieciešams spērt soļus. Uh, Protams, ir jāsamazina izmaksas. Vienota patenta aizsardzības sistēma uzlabotu vienotā Eiropas tirgus pabeigšanu. Eiropa tādējādi kļūs konkurētspējīgāka, tā spēs uzlabot savu stāvokli konkurences ziņā startautiskajā arēnā. Mūsu uzņēmumi varēs izmantot šo te vienas pieturs aģentūru, lai iesniegtu patentu pieteikumus un tām nebūs jāvēršas katrā dalībvalstī atsevišķi. Es, man ir ļoti žēl, ka divas dalība valsts pagaidām nav pievienojušies šai sistēmai, bet es ceru, ka tas atrisināsies. Vienotā patenta aizsardzības sistēma radītu vienotību un līdz ar to arī juridisko skaidrību. Es domāju, ka šāda sistēma pavisam noteikti nāktu par labu maziem un vidējiem uzņēmiem, kā arī uh, jauniem, inovatīviem uzņēmumiem. Žēl, ka mums nav izdevies atrast eh, vienotu, vienu valstu, kur varētu būt eh, šis galvenais birojs, bet es domāju, ka tāpat sistēma varētu strādāt arī ar trīs vietām. Sirsnīgs paldies! Kā nākamajai dodu vārdu Regners kundzei četras minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! godātais komisāra kungs, ministra Lukas kungs un visbeidzot godātie referenti. Vispirms es gribētu jums, jūs visus apsveikt par vienošanās panākšanu. Mērķis ir izveidu, pēc tam, kad tik nosprausts mērķis izveidot vienot patenta aizsardzību, tas tagad eh, pēc 50 gadu ilgām sarunām ir eh, pietuvinājies ir izdevies panākt kompromisu starp eh, padomi un Eiropas parlamentu. Uh, Bet mēs tagad esam uzzinājuši no padomas par vēlmu svītrot eh, trīs pantus, ka, par kurus atbalsta Eiropas parlaments, un mēs par to esam ļoti norūpējušies un satraukti, kā arī dusmīgi. Daudzkārt tas jau tika pieminēts, bet es vēl tādu situāciju neesmu piedzīvojis. Es domāju, ka. Uh, šāda izturēšanās nav laba, un ja tā rīkojas iestāde, kas nav likumdevējs, eh, ja tā rada tādu situāciju starp eh, Tas situācija ir izmainījies tā, ka ir izmainījis tā, ka tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Eiropas parlaments un Eiropas komisija ir eh, gan Eiropas tiesība aizstāvis, gan demokrātijas aizstāvis. Uh, Šeit trīs referenti ir uh, izstrādājuši kompromisu, iekļaujot kaut kur citur tos izsvītrotos pāntus. Ideālais risinājums varbūt nav panākts, bet parlaments līdz ar to nodrošinās, ka Eiropas tiesa saglabās savu kompetenci un uh, nebūs nodrošināts monopols attiecībā uz patentu strīdu izšķiršanas sistēmu, kā atzinumu sagatavotāju no Konstitucionālo jautājumu komitejas, es vēlos uzsvērt, ka attiecībā uz jurisdikcijas sistēmu ar patentiem saistīts strīdi izšķiršanai. Šī jaunā sistēma tīpaši palīdzēs maziem vidējiem uzņēmumiem uh, pārvarēt krīzi, viņiem būs mazāk šķēršļu, kas jāpārvar, un līdz ar to visas dalību valstis uh, varēs uh, savus strīdus risināt tādā labākā veidā. Vienots patenta aizsardzības uh, sistēma var tikt īstenot tikai šādā veidā. Galvenais princips ir tas, lai vienotā patentu tirgu, patentu tiesi ievērotu Eiropas Savienības likumdošanu un Eiropas tiesas nolēmums, un tāpat arī LSD 267. pāntu. Es gribētu apelēt pie visām dalību valstīm piedalīties pastiprinātajā sadarbībā un arī ievērot starptautiskās normas, un es gribētu brīdināt dalību valstis, ka iekš, pastiprinātās sadarbības ietvaros nevienmēr tiek nodrošināta pastiprināta sadarbība. Nobeigumā es gribētu uzsvērt un atgādināt, cik svarīgi Eiropai ir um, veicināt inovatīvos uh, pasākums un nodrošināt patenta aizsardzību ar pēc iespējas zemākām izmaksām un mazāku birokrātiju. Visi paziņojumi par inovatīvu Eiropu ir nepietiekama, ja netiek nodrošinātas atbilstošas prasības, līdzekļi un atbilstoša patenta aizsardzība. Paldies! Sirsnīgs paldies! Un tagad došu vārdu runātājiem politisko grupu vārdā. Tāds partijas grupas vārdā izteiksies Cvīvkas kungs. Četras minūtes, lūdzu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowny panie komisār. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, ministra kungs, godātie kolēģi. Šī diena ir ļoti svarīga, e, jo tā pieliek punktu daudzus mēnešus ilgušam darbam, kad mēs esam mēģinājuši izveidot vienotu patenta aizsardzības sistēmu Eiropas Savienībā. Mūsu galvenais uzdevums ir ņemt vērā to, ka Eiropas Savienība un mūsu kopējais tirgus ir tādi, kuriem ir jāatrod sava pelnītā īstā vieta globālajā ekonomikā. Dzīvojam krīzes apstākļos, un tas mums ir īpaši svarīgi. Mūsu ekonomikai ir jābūt ļoti modernai, vismodernākai un tādai, kas spēj radīt jaunas darba vietas. Ir jāatrisina šīs krīzes finansiālās un ekonomiskās sekas. Šobrīd Eiropas Savienība gatavo tādus instrumentus, kas varētu palīdzēt sasniegt šo mērķi. Es esmu ārkārtīgi gandarīts, ka mēs šobrīd beidzam darbu pie viena no instrumentiem, kas palīdzēs mums šos, sasniegt šo mērķi, kas palīdzēs mums būt novatoriskākiem un kļūt aizvien novatoriskākiem nākotnē. Tās milzīgās izmaksas, kas pagātnē bija saistīts ar patentu izsniegšanu, vēl joprojām saglabājas. Taču risinājumi ir ļoti interesanti, un mēs dzirdējām ļoti daudzas idejas, kas varētu stiprināt Eiropas Savienības pozīciju globālajā tirdzniecības apritē, kas varētu padarīt mūs par vēl uh, spēcīgākiem spēlētājiem šajā globālajā tirgu. Esmu runājis ar daudziem zinātniekiem un pētniekiem Polijā. Viņi saka, ka neatmaksājoties apstiprināt nekādus patentus, jo patentu apstiprināšanas izmaksas bija milzīgas. Un drošība par to, ka viņu izgudrojums tiks izmantots rūpniecībā, bija minimāla. Es domāju, ka tādēļ mūsu paveiktais darbs varētu šo situāciju mainīt. Nu, protams, ka mēs var, būtu varējuši strādāt ātrāk, tā arī bija domāts. Varētu jau teikt, ka seši mēneši aizkavēšanās, ja runa ir par debatēm, kas ilgušās vairāku desmitgažu garumā, ka šī aizkavēšanās nav pārāk būtiska. Nu, taisnība jau ir, taču tanīpat laikā es atceros to milzu entuziasmu, ar kuru mēs sākām strādāt pie vienotas patentu uzraudzības sistēmas polijas prezidentūras laikā, tad man ir nedaudz tā kā žēl, ka padoma rīkojās tik nekorekti tādēļ, kā ir bijuši daži pārpratumi, ir radušies jauni argumenti, un šo iemeslu dēļ mums bija jāsāk meklēt kompromiss. Kompromiss tika piedāvāts jau pašā sākumā. Es domāju, šeit īpaši ir jāpasakās Kamerona kungam un britu kolēģiem par viņu novatoriskajām idejām, ar kur palīdzību mēs varējām kaut ko mainīt. Un uzlabot Britu e, interešu aizsardzību. Vēlreiz gribētu izteikt savu gandarījumu par to, ka šis darbs drīz būs beidzies, taču mēs nedrīkstam būt pašapmierināti un dusēt uz lauriem vienotas patenta aizsardzības izveide un īpašas tieš, tiesas izveide, protams, ir pamata elementi, taču ar to darbs nav beidzies. Mums ir jārūpējas par to, lai patentu process būtu gudrs, loģisks, lai tajā nebūtu absurdu situāciju. Mēs ar šiem te patentu noteikumiem neregulējam programmatūras patentēšanu. Komisāra kungs, paldies jums, paldies arī visiem referentiem. Vēlreiz gribu izteikt lielu gandarījumu par to, ka šis process tuvojas noslēgumam. Paldies. Herzlichen Dank, Herr Kollege Altsnik. Sirsnīgs paldies kolēģim. SND grupas vārdā Koferātī kungam trīs minūtes, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Tuvojas brīdis, kad panāksim ļoti būtiskus rezultātus šajā jomā. Šis ir brīdis, kad dar atskatīties uz tiem riskiem, ar ko saistījās komisijas priekšlikuma pieņemšana. Šis priekšlikums varēja izgāzties. Esmu pateicīgs komisāram Barņē par to, ka ir pārvarētas šīs grūtības. Jau pirms 70 gadiem sākās sarunas par šo tēmu, bija jānokārto daudz un dažādi juridiski jautājumi. Šī vienotā sistēma palīdzēs stimulēt ekonomiku, ieviest tajā inovācijas attīstību, tas arī pabeigs iekšējā tirgus izveidi. Mēs esam ļoti gandarīti redzot, kā parlaments piedalījās trialogu sarunās. Šo sarunu augļi patiešām ir ārkārtīgi vērtīgi. Viens no svarīgākajiem punktiem ir atbalsts MVU. Tas ir būtisks atbalsts mūsu ražošanai. Franču, angļu un vācu valodas, kā oficiāls valodas patentu iesniegšanai, ir labs uh, risinājums. Par šo jautājumu ir bijušas daudz sarunas un daudz prātojumu, un arī tiek apšaubīta uh, šī te pakotnes kopīgā vērtība, it kā mēs neredzam patieso lielo panākumu. Uz trim valodām balstītajā sistēmā, protams, netiek ņemtas pārējās valodas, taču tas dod papildus vērtību. Parlaments sākotnēji nolēma atcelt balsošanu uz vēlāku laiku, pārcelt uz vēlāku laiku, jo mēs nebijām apmierināti ar padomu sākotnējo lēmumu. Bet mēs negribējām izraisīt starpinstitucionālas cīņas. Mēs gribējām mēģināt atrisināt šīs problēmas, izmantojot līgumus. Piecu mēnešu sarunas vainagojās ar kompromisu, kas eh, ir saskaņots ar juridiskā pamata prasībām. Uh, un kas tiešām izveido vienotu patentu aizsardzību. Tas nebūtu nebija tik vienkārši. Tas, kas notika padomē pēdējo mēnešu laikā norāda uz bīstamu precedentu Eiropas tiesību aktu pieņemšanā. Es ceru, ka šis precedents neatkārtosies. šobrīd esam atrisinājuši tādus jautājumus kā izmaksas, lielāka aizsardzība, mazāk birokrātijas, lielāka juridiskā aizsardzība. Mūsu ekonomikā ir nepieciešama kvalitatīva aizsardzība patentiem. Paldies! Paldies, kolēģim! Alde grupas vārdā dod vārdu Vikstrēmas kundzei. Trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! ir tikai viens vārds, kas izsaka manas šīs dienas izjūtas, un šis vārds ir, nu tad beidzot, beidzot esam spējuši izveidot kaut ko tādu, ko Eiropas Savienība nav varējusi izveidot 40 gadu laikā - vienotu patentu aizsardzību. Uh, tas ir ārkārtīgi pozitīvs pa, eh, notikums, kas palīdzēs mūsu izgudrotājiem, uzņēmējiem, universitātēm, maziem vidējiem uzņēmumiem un tā tālāk. Ceļš līdz šim nolēmumam ir bijis garš un sarežģīts, un beidzot bija jāizvēlas ciešākas sadarbības sistēma, jo 27 valsts negribēja piedalīties, tikai 25. Taču šodien es gribētu pasvītrot arī to, ka Spānija un Itālija šobrīd ir nolēmušas uh, nepiedalīties šajā mehānismā, bet durvis mēs paturam vaļā. Un šīs abas valstis uh, drīkst mums pievienoties, kad vien tās jūt, ka tāda ir nepieciešamība. Mēs ceram, ka viņas to arī darīs. Šodien gribētu pateikties komisāram Barņē par viņa ieguldījumu un par komisijas darbu šajā jautājumā, par nerimtīgo, nenogurstošo darbu, ko komisija ir ieguldījusi. Es esmu ļoti gandarīta par to, ka tieši Barņē kungs ir tas komisārs, kurš ir panācis šīs pakotnes. E, finalizāciju vai nobeigšanu. Lielas paldies visiem trim referentiem, Rapkai kungam, Baltazārs kungam un Lēnas kungam. Lielas paldies, ka jūs strādājat tik efektīvi. Le liberāļu grupa vienmēr uzskatīs, ka ir svarīgi veidot Eiropas patenta nākotni un kopīgo aizsardzību. Ir arī nepieciešama vienota tiesa, kas varētu risināt patentu strīdus Nākotnē mūsu patentu aizsardzība vai mūsu izgudrojuma aizsardzība nemaksās vairs desmitreiz dārgāk nekā ASV. Izgudrotājiem no mazā uzņēmuma vairs nevajadzēs tikt galā ar dažādām judikatūrām dažādajās dalību valstīs. Nē, viņam būs darīšana tikai ar vienu pašu patenta, patentu tiesu, kurā būs vienota viena procedūra. Šī procesa laikā es uzskatīju, ka ļoti svarīgi ir paturēt līdzsvaru Eiropas patentu sistēmā un tāpat laikā radīt arī tādu sistēmu, kurā nebūtu nevajadzīgas birokrātijas. Un es domāju, ka šajā ziņā rezultāts ir labs. Šī diena tik tiešām ir vēsturiska. Tagad esam ielikuši pamatus uh, vienotā tirgus stiprināšana Eiropas Savienībā. Mēs ar šiem lēmumiem palīdzam veidot izaugsmi un labklājību mūsu dalību valstīs. Tas tik tiešām ir ļoti svarīgi. Mums bija jāuzdrošinās paskatīties uz Eiropu nākotnē. Pēc krīzes, nu, patents, protams, nepiedāvā visus risinājumus, taču tas ir viens no daudzajiem pasākumiem, ko mēs varam veikt izaugsmes un labklājības nodrošināšanai nākotnē. Paldies! Paldies, kolēģei! Zaļo grupas vārdā uzstāsies Lichtenbergers kundze trīs minūtes, lūdzu. Sirsnīgs paldies, godātie kolēģi. Laikā, kad mēs šodien runājam par uh, Eiropas pēdiņās patentu sistēmu, Eiropas tiesa lemja par uh, kādu lietu, kas balstās uz uh, juridisko bāzi. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs līdz šim vienmēr esam respektējuši. Šodien tas netiek darīts. Uh, Lai precizētu, es vienmēr esmu cīnījusies par Eiropas Savienības patentu, kas būtu pieejams, kas būtu lēts, kas nāktu par labu un ko varētu izmantot mazie un vidējie uzņēmumi un kas mums kalpot visu mūsu labā. Tas, kas šodien mums ir uz galda, neatbilst šiem priekšnoteikumiem. Rapkai kungs jau stāstīja par patenta vēsturu un nav šaubu, ka tā ir bijusi ļoti problemātiska. Uh, Mums ir jāizlemj, vai nolēmums vai kompromiss, kas tagad mums ir uz galda pēc tam, kad padome šī regulējuma galvenos pantus izsvītroja pēc Kamerona vēlmes, un tas arī ir skaidri jānorāda, vai tas kompromiss, kas tagad ir panākts ar starptautisku vienošanos, nav tas, ko Eiropas patēn, kas radītu Eiropas patēnu. Tas ir skaidri jāpasaka. Mēs savas iespējas, savu ietekmēt Eiropas patentu esam nodevuši. Tas ir skaidri jāpasaka. Eiropas tiesai līdz ar to tagad būtu tikai minimāls iespējas kaut ko darīt. Un es domāju, ka tas tik tiešām izriet no šīs situācijas. Šādos jautājumos vienmēr ir jāuzdod nākamais jautājums, kam uh, šāda, šāds ierosinātais risinājums ir izdevīgs. Tas viss padara to vēl sarežģītāku, un sarežģīta situācija rada problēmas maziem un vidējiem uzņēmiem. Lielu uzņēmumi var atļauties uh, advokātus, lai cīnītos par savām tiesībām, bet maziem un vidējiem uzņēmiem tas ir daudz sarežģītāk. Tāpēc viņi arī pie mums vērsās un skaidri norādīja, lūdzu, uh, nedariet tā, tas nav tāds patents, kas mums palīdzēs. Otrkārt, arī lieli un lielāku uzņēmumu un pilsoniskā sabiedrība šobrīd protestē un saka, ka tas nav tas, kas mums ir vajadzīgs eh, Eiropas tautsēmniecībai. Jautājums par izmaksām. Jā, patenta saņemšana varbūt kļūs lētāka, bet uh, tiesvedības izmaksas, ņemot vērā to, ka situācija kļūs eh, sarežģītāka, sistēma kļūs sarežģītāka, palielināsies, un tas līdz ar to vēl vairāk kaitēs MVU Kompromiss līdz ar to nepalīdzēs. Runājot par patentu tālāk attīstību, Eiropas patentu prakse ļoti bieži robežu, sasniedz šīs te robežas vienalga, vai mēs tad, te mēs varam runāt par dažādu, izma, dažādu veidu patentiem, tā skaitā programmēšanas patentiem. Uh, Šeit mums ir ārkārtīgi mazas iespējas nodrošināt to, ko Eiropas parlaments ir Eiropas līmenī lēmis. Tas nav Eiropas patents, kādu mēs to iedomājamies, un tāpēc es nevaru balsot par to, jo tas kaitē tam, kas e, mums īstenībā būtu jāaizsargā. Paldies! Paldies! Un tagad ECR grupas vārdā uz divām minūtēm uzstāsies Karim Kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, liels paldies! Pirmkārt, gribu pateikties referentiem un komisāram Barņē, kurus mēs atzīstam kā ļoti labus līderus šī jautājuma risināšanā. Kolēģi, šis ir tiešām perfekts piemērs tam, kas ir nepareizi Eiropas Savienībā. Mani kolēģi ir chronoloģiski ļoti gudri. Jau pirms daudziem gadiem viņi teica, ka bija kliedzoši nepieciešamība šādus pasākums veikt. Mūsu eh, šīs te risinājums nāk čet, pēc 40 gadu ilgas gaidīšanas. Komisija saka, ka varbūt būtu vajadzīgs kompromiss, ka būtu vāciski runājuši tiesa, Londonā angliski runājuši tiesa, Parīzē un tā tālāk un tā joprojām šķiet, ka padomu uzskatīja, ka tas ir kaut kāds nopietns risinājums. Nu nebūtu, nē. Mūsu uh, izgudrotājiem bija nepieciešams risinājums. Mums vajadzēja to pieņemt ātri ātri, tāpat arī citus risinājumus. Ķīna mūs minus papēžiem. Kāda ir situācija šobrīd? Es ļoti skaidri atceros, kad biju referents jautājumā par brīvās tirdzniecības sarunām starp Eiropas Savienību un Indiju. Toreiz mēs devāmies uz Indiju, runājām ar indiešiem par to, kā viņiem ir jāaizstāv sava, savs intelektuālais īpašums labāk nekā viņi darīto. Un šodien es salīdzinu situāciju Indijā un Eiropas Savienībā un tiešām izjūtu tādu kā skaudību. Mēs atpaliekam no viņiem. Kāda ir situācija ASV? Tur ir izsniegts trīsreiz vairāk patentu nekā Eiropas Savienībā. Ķīnā divreiz vairāk patentu nekā Eiropas Savienībā mm, paskatīsimies, kā tiek izmantot patenti Ķīnā, Japānā un ASV tiek izmantoti 82 procenti no visiem jaunajiem patentiem. Šīs pasākums, par ko mēs runājam šodien par patentiem, ir īpaši svarīgs. Mums ir jārēģē uz tirgus un ekonomikas situācijas steidzam. Tas ir jādara. Paldies. Danke, kolīga, Paldies. Pusotra minūte. Goja grupas pārstāvim Maštalkas kungam lūdzu. Ko, pane, Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi! Es gribu pateikties referentiem par padarīto darbu. Viņa darbs nebūtu nebija viegls. Mēs esam mēģinājuši sakārtot patentu jomu jau kopš 60. gadiem. Protams, pastāv problēmas ar valodu režīmu un arī tiesvedības jautājums ir ļoti delikāts un tomēr 25 dalībvalsts ir nolēmušas iesaistīties ciešākajā sadarbībā uz šī kompromisa pamata. Ik viens kompromiss, protams, nozīmē, ka visas valsts nebūs pilnīgi apmierināts un tomēr es uzskatu, ka galīgais teksts ir solis uz priekšu, tas vienkāršo un sakārto patentu sistēmu. Mums ir jāuzsver šeit arī finansiālie aspekti. Ja jaunie noteikumi stāsies spēkā, tad mēs varēsim ietaupīt ļoti lielus līdzekļus patentu apstiprināšanā visās valstīs. Es saprotu Kipras prezidentūras vēlmi pielikt punktu šim dosiešai lietai līdz prezidentūras beigām. No procedūras viedokļa tomēr būtu gudrāk sagaidīt vispirms Eiropas Savienības tiesas lēmumu šajā jautājumā. Paldies! Danke, Paldies! FT grupas vārdā pusotra minūte Batenkungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! vēl kārtējais suverenitātes nodošanas gadījums, kad dalībvalsts atsakās no savām pilnvarām Eiropas Savienības vā, eh, labā. Apvienotajā karalistē ir ļoti laba patentu tiesa, kura ir ar, veic ārkārtīgi vērtīgu darbu, un tas tiek apdraudēts šobrīd. Eh, it kā Eiropas, eh, apvienotajā karalistē nav vajadzības pēc šādām te izmaiņām. Mani ļoti satrauc jaunās tiesas izveidošana, tie tiesneši, kas tur strādās, un es apšaubu viņu profesionālitāti un kvalifikācijas. Uh, šķiet, ka dalībvalsts, kas piedalīsies šajā te sadarbībā, būs tiesīgas, kas pieņemt lēmums. Daudz no iesaistītajām pusēm ir tādas, kurām vispār nav daudz juristu, kas nodarbojas ar patentu lietām, viņam ļoti maz praktizējuši juristu kopumā. Kā jau parasti, e, tiesība akti Eiropas parlamentā tiek pieņemti par labu lieliem uzņēmumiem un kaitē MVU. MVU un individuāli izgudrotāji izjutīs šos jaunos noteikumus, kā viņ, tādus, kas sagādā nērtības un papildus izmaksas, viņiem būs jādodas uz Franciju un Vāciju, kur labāk tiks aizsargāts viņu tiesības. Tiek teikts, ka būšot izmaksu ietaupījums. Eksperti tā neuzskata. E, tiesvedības sistē, izmaksas varētu pieaugt pat trīs reizes. Apvienotās karalists neatkarības partija balsos pret šo pakotni. Paldies! Paldies, Batenkungs. Vai pieņemsiet zilās kartas jautājumu, jo zilo kartu pacēla Karim kungs? Lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies! Batenkungs, tas, ko jūs tikko teicāt, ir pilnīgs muļķības. Vai jūs varat tiešām apgalvot, Eh, ka šīs pasākums, par ko esam runājuši 40 gadus, šī patenta aizsardzība, vai jūs varat man pateikt, kad jūs esat ieradies kādā no komitejas sēdēm un izteicies par šīm lietām un kritizējis šo priekšlikumu? Neviens UKIP deputāts nav piedalījies pakotnes izprāt, izpratnē un jums nav kauna šeit eh, izstrādē un jums nav kauna ierasties plenāru sēdē un nosodīt to. Batenkungs, lūdzu atbildot. Atšķirībā. No jums es neticu Eiropas Savienībai. Savu informāciju saņēmu no doktora Jaken Pakenberga, kas ir patentu eksperts. Viņš piedalās Minhenes un Parīzes tiesās. Viņš arī ir bijis dažādu ekspertu komisijas loceklis, viņš bija Eiropas Savienības ekspertu komitejas loceklis, bet atkāpās no šī darba. Atšķirībā no jums, es negribu, lai būtu aizvien vairāk Eiropas likumdošanas, bet šajā gadījumā es atsaucos uz ekspertiem, kas patiešām pārzina šos jautājumus. Paldies! priekšsēdētājs Karim kungs. Protams, šīs te diskusijas ir ārkārtīgi uh, interesantas, bet es nevaru ļaut jums, Karim kungs, uzdot vēl vienu jautājumu. Procedūra to neparāds. Saukšu nākamo runātāju. Zilstra. Zilstras kungam vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Šī vienotā patentu sistēma ir lieliska ideja automātiski patenta aizsardzība vairākās valstīs, patenta izmaksu standartizācija, patenta savstarpēja atzīšana. Ideja joprojām ir dzīva, bet uh, izpildīšana ir kļuvusi tik sarežģīta, ka būtībā intelektuālā īpašuma aizsardzība ir kļuvusi neskaidra mēs saņemam juridiski neskaidru sistēmu ar dažādām uh, patenta aizsardzības uh, sistēmām pārējais periodā, un pārējais periods ir neskaidrs. Ar šo priekšlikumu mēs tikai palielinam neskaidrību, nevis nodrošinam aizsardzību. Tā nebūs arī lētāka izgudrotājiem, mazām, maziem uzņēmumiem, jaunām kompānijām, kas darbojas pār robežām, izmaksas būtībā pieaugs, un eh, Parīzē un Londonā jaunie formējumi to nevarēs panākt. Mums būtu, mēs būtu varējuši panākt rezultātus, ja arī Itālija un Spānija pievienotos apmaiņā pret miljoniem eiro, ko mēs tērējam, varbūt, ka. Uh, te nevar pārāk daudz ko arī sagaidīt, bet tagad mums ir Eiropas Savienība, kas nav savienība. Valstis nejūtas, ka tās eh, tiktu pārstāvēts, iedzīvotāji zina, ka viņi nav pārstāvēti, un uzņēmumi arī nesaskat, ka kāds tos pārstāvēt. Eiropas Savienība ir tikai domāta politiķiem un ierēģiem. Paldies! Paldies! Četras minūtes Lopesam izturisam Baita kungam, lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšsēdētājs. Ilgus gadus mēs esam eh, mēģinājuši izveidot patiesu Eiropas eh, patentu sistēmu ar vienotā aizsardzību visā Eiropas Savienībā. Un es gribu atbalstīt šāda patenta izveidošanu mūsu tiesībās. Šai sistēmai ir jābūt ar vismazākajām izmaksām, tā nedrīkst būt diskriminējoša un ir jāņem vērā e, ekonomiskie, socia sociālai, teritoriāli principi nodrošinot juridisko drošumu interesētiem pusēm, e, tam ir jābūt līdzsvarotrai, jāņem vērā mazo vidējo uzņēmumu intereses un e, jāveicina inovācija visā Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mēs visi atbalstam šos principus, bet Mums piedāvātais eh, juridiskais eh, mm, ietvars nav ar vismazākajām izmaksām un zināmā mērā kavē trešā, eh, zināmā mērā apdraud trešo pušu intereses. Tāpēc Eiropas patentu tiesa tiek mm, zināmā mērā uzskatīta par neatņemamu sastāvdaļu un tiek veidota tiesa, kas ir ar vairākām atraš, eh, atrašanām vietnēm. Ir jāmeklē eh, piemērots risinājums, un mēs tāpēc gribam piedāvāt eh, noraidīt visus trīs ziņojumus ne tikai Spānija un Itālija ir e, noraidījuši šo priekšlikumu Eiropas eh, justīcijas tiesas priekšā. Mērķis ir e, netiek attaisnots. Piedāvātais pasākums atbalsta lielos uzņēmumus attiecībā pret mazajiem un Eiropas Savienībā vairāk nekā 90% ir mazie vidējiem uzņēmumi. Nedrīkstam aizmirst to, ka patents ir eksploatācijas monopols un ir pilnīgi pretējs brīvai konkurencei Eh, vienam uzņēmumam eh, pienākas pilnīgs monopols attiecībā uz izgudrojuma eh, izmantošanu. Un par, runājot par piekļuvu tehniskai inform, informācijai, tā veicinātu izgudrojumus un piedāvātā sistēma neveicina uh, Eh, progresu. Un mēs pieņemot šo doku, dokumentu nebūsim pavirzījušies nekādā veidā uz priekšu. Mums jau ir, diemžēl, šī pastiprinātā sadarbības eh, piemērota un pieņemsim, ka tiek ratificēts starp, eh, starptautiskais nolīgums par vienotās patentu tiesu izveidošanu, bet sistēma ir pārlieku sarežģīta E, piesaistot dažādus e, tiesas strīdu e, atrisināšaniem, izmaksā ļoti dārgi. Ats, ats, atšķirīgas tiesas iz, izmantošana katrā, kādā konkrētā, katrā atšķirīgā pasākumā ir visai dārgi maksājošs pasākums. Atsevišķas valstis varēs eh, izmantot eh, procedūras savā valodā, savukārt citām valstīm vajadzēs eh, runāt svešās valodās procesu laikā. Noslēgumā piedāvātais kompromiss Ar to mēs noraidām patiesu uh, patentu sistēmu Eiropas uh, Savienībā. Ir tikai trīs valodas um, piedāvātas, tāpat arī tiesas tiek piedāvātas tikai trīs. Noslēgumā gribu no, nosaukt eiro, um, citēt Maksu Planku. Vienots patents ir nozīmīgs solis atpakaļ, runājot par patentu tiesību kvalitāti. Ir zudus iespēja modernizēt Eiropas eh, sistēmu ar patentu palīdzību. Šī sistēma ir iespējama tikai tad, ja mēs nemēģinam uzspiest savu gribu pārējiem. Paldies! Paldies! Un tagad es divām minūtēm dodu vārdu Geringers Deodenbergs kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, pēc 40 sarunu gadiem. Mēs esam visbeidzot nonākuši finiša taisnē, un mūsu priekšā ir kompromisa paketi. Un mēs tādējādi būsim spējīgi aizstāvēt mūsu izgudrojumus 25 dalību valstīs. Sistēma būs vienkāršot salīdzinojumā ar esošo izmaksas tiek samazināts par 80%. Tāpēc mums visbeidzot ir instruments, lai aizstāvētu Eiropas Savienības konkurētspēju. Šobrīd izmaksas patentiem Eiropā ir desmit reizes augstāks nekā Savienoties valstīs. Pateicoties šim priekšlikumam, izmaksas var samazināt piecreiz. Daudz izgudrojumi tika pārdoti lielākajiem solītājiem eh, aiz okeāna pirms dalībvalstis spēja apmaksāt pacientu. Eiropas Savienība neuzspiež jaunu sistēmu, bet piedāvā instrumentu, kas būtu drošāks un lētāks ik viena kompānija tagad varēs lemt, kāda situācija tā ir labāka, vai tie vēlas pieprasīt nacionālo patentu, Eiropas patentu, kas būtu īstenu, piemērojams vienā vai vairākās dalībvalstīs, vai vienu to patentu, ko mēs apspriežam šodien. Tā, tā ir iespēja ikvienam, tai skaitā maziem vidējiem uzņēmumiem, jo arī šiem maziem eh, uzņēmumiem tādējādi nav nepieciešams papildu finansējums tūkojumam. Šis risinājums ir pieņems visām pusēm. Mums ir tagad piemērot juridiskā bāzi un darboties spējīgs teksts. kurš nav pārāk izmainīts salīdzinājumā ar sākotnējo tekstu. Es gribu pateikties referentiem un komisāram Barņiem. Paldies! Paldies kolēģei! Pusotru minūti dodu Tainas kundzei lūdzu. Paldies priekšsādātāji, komisār Barņiekungs, godātie kolēģi! Jau ilgi mēs, Eiropieši, Un sevišķi uzņēmēji, mazie un it īpaši mazie un vidēji uzņēmumi ir gaidījuši šo brīdi. Beidzot, mēs esam tik tuvu Eiropas eh, vienotas patenta aizsardzības nodrošināšanai. Šobrīd ir tā, ka patents ir darbojas visā Eiropā, bet tas ir jāizniedz katrā dalība valstī atsevišķi, un līdz ar to rodas izmaksas, kuras uh, ir ļoti grūti atļauties. Uh, Eiropas patenta aizsardzība maksā četreiz vairāk nekā Amerikas Savienotajās valstīs. Ķīna jau ilgu laiku ir uh, pieprasa no mums uh, kaut ko, bet mēs paši nespējam to nodrošināt. Spānija un Itālija nepiedalās tādēļ, ka nākotnē tulkošana nenotiks un tiek, iz, tiks izmantots tikai angļu, franču un vācu valodas, pārējās, pārējās valodas tūkošanai tiks izmantots tūkošanas mašīnas. Un patents tiks izdots tikai angļu valodā. Es gribētu pieminēt tos daudzos ēpastus, ko mēs, it īpaši Vācijas deputāti, esam saņēmuši. Nav taisnība, ka Eiropas Savienības tiesas loma nākotnē tiks mazināta. Uh, es domāju, ka viss cits nebūtu savietojams ar Eiropas Savienības likumdošanu. Un nav taisnība arī tas, ka mēs šeit runājam par uh, programmēšanas vai lemjam par programmēšanas patentiem. Viss paliek pa vecam, nekas no tiesiskā pamata netiek mainīts. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Engstram kungam uz trīs minūtēm. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Zaļo grupa ir tāda vēlas vienot patentu sistēmu. Mēs joprojām to vēlamies. Ja tas būtu tāds pamatīgs vienotais patents, kas ir integrēts Eiropas Savienības juridiskajās un sistēmās, bet tagad izskatās, ka tas ir kaut kas pilnīgi pretējs. Šī vienošanās nozīmē to, ka Eiropas parlaments atteiksies no savām politiskajām pilnvarām par patentu nākotni un nodos tās starpvaldību organizācijai, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Tas nozīmē, ka jaunās patentu, juridi, jaunā patentu juridiskā sistēma atradīsies ārpus uh, Eiropas uh, tiesiskās sistēmas. Tas ir slikti. Inovācijai tas nāks par ļaunu daudzām citām jomām. Te jau tik pieminēts, ka vairāk desmitgažu garumā mums ir darbojies Eiropas patentu birojas, tā ir starptautiska organizācija ārpus Eiropas Savienības kontrolas, ārpus Eiropas parlamenta kontrolas. Mēs redzam, pie kā tas ir novedis. Līgums, kas ir Eiropas patentu biroja pamatā, pat šīta konvencija skaidru un gaiši norāda, ka nevar noteikt, noteikt var pateikt, nu, regulēt programmēšanu, dzīvi un tā tālāk, bet Eiropas patentu birojas to neņem vērā, piešķir patentu šādās jomās vienalga. Nu, piemēram, attiecībā uz programmatūrām viņi saka, ka nē, mēs nekad nepieļautu tāda veida patents. Mēs pieļaujam programmēšanas patentus tikai tādos gadījumos, kad šī programmēšana tiek izmantot datoros, nu, bet tās ir muļķības. Uh, būtu bijusi iespēja saskaņot šo te patentu sistēmu, nodrošināt tiesisko un politisko kontroli pār šo jomu, bet mēs no tā esam atteikušies, vienkārši nododot lielāks pilnvars šīm, šai organizācijai ārpus Eiropas Savienības likumdošanas. Uh, Es tik tiešām gribētu mudināt kolēģis pārdomāt par to visu, jo, jā, protams, mums ir dažādi viedokļi par patentu sistēmu, bet ir viena lieta, par ko mēs visi esam vienisprāts. Mēs esam vienisprāts par to, ka šis jautājums ir ļoti būtisks Eiropas Savienības ekonomikai, proti, kā darbojas patentu sistēma. Mēs visi esam vienisprāts, ka laba patentu sistēma nāk par labu ekonomikai un inovācijām. Savukārt slikta sistēma kaitē tam visam un sviež mūs atpakaļ. Tā kā mēs esam viensprāts par šiem jautājumiem, tad nav nekādas jēgas atteikties no pilnvarām šajā jautājumā un atteikties no vienas no dažām nedaudzajām lietām, ko mēs kā politiķi ar likumdošanas starpniecību varam izdarīt. Un tāpēc es mudinu kolēģus, lūdzu atbalstiet zaļo iesniegtos grozījumus un sāksim strādāt, lai panāktu reāli vienotu patentu aizsardzību. Paldies! Sirsnīgs paldies! Un tagad kā nākamajam uz vienu minūti dodu vārdu Kozušnika kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godātie kolēģi. Barņiekungs savā runā teica, ka viņš vēloties būt par pēdējo komisāru, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem. Es pazīstu Barņiekungu un viņa darba stilu. Es gribu vēlēt viņam visu labu, lai panāktu šo mērķi. Rapkai kungam un Uh, gribu pateikt paldies. Es domāju, ka šī pakota nāks par labu visiem MVU. Tiks samazinātas izmaksas, tas ir labs jaunums. Un tomēr Eiropas patents būs par 800 eiro dārgāks nekā ASV patents. Ja mēs pieņemsim šo regulu, tad būs nākamais izaicinājums Eiropas patentiem būs jābūt pieejamiem eh, tā, lai varētu ātri arī tos saņemt un apstiprināt. Uh, mm, publicēšanas kvalitātei būtu jābūt kvalitatīvai. Mums ir nepieciešamam labam, nepieciešami pēc laba kvalitatīva mašīnu tulkojumu. Tikai tad būs panākts tas ietaupījums, pēc kā mēs cenšamies. Es ceru, ka eh, pas, ciešākā sadarbības mehānisms darbosies labi un tās valsts, kas pagadam tajā neiesaistās, varēs arī pēc iespējas drīzāk iesaistīties. Paldies Kožuškin kungam Un tagad aicināšu izteikties Henninga kungu lūdzu. Priekšsēdētājs, piedāvātā pakete, kas it kā racionalizētu un ekonomizētu, piedalās šajā skrējienā uz eh, kognitīvo kapitālismu, kas visu grib tut patentēt, idejas un pat vārdus, ko, ko lietot, un tie, kuri grib. Eh, ko, tādā veidā jūs noliedzat tādas valodas kā spāņu vai franču valodu starptautisko raksturu. Jūs eh, eh, akli sekojat eh, tam, lai lai varētu izgudrot vēl vienu privatizācijas rīku, lai varētu ult, eh, izveidot vēl vienu ultrakoncentrācijas eh, rīku. Tas ir pilnīgi pretrunā ar digitālo revolūciju šis rīks. Herr Kollege, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Kolēģis nevēlējos jūs pārtraukt, bet man ir jāatgādina jums, ka tomēr ir jārunā nedaudz lēnāk, lai mūsu tūkiem būtu iespējas sekot jums līdz. Viena minūte ir un paliek viena minūte, un tur ietilps tikai ierobežots vārdu skaits. Un tagad uh, eh, Žobro kungam vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs! Šodien runājam par ļoti būtiskām izmaiņām Eiropas Savienības juridiskajā sistēmā Esam uzklausījuši šeit ļoti optimistiskas runas. Taču es domāju, ka tās neatspoguļo realitāti un arī neņem vērā dažus reālos draudus, it īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, un jo īpaši tiem MVU, kas darbojas jaunajās dalību valstīs starptautiskie koncerni, lielie uzņēmumi būs labāk aizsargāti ar šiem tiesību aktiem, it īpaši uzņēmumi, kas nāk no Japānas, ASV vai no lielajām Eiropas Savienības dalību valstīm. Jo 80% no visiem patentiem, kas e, ir apstiprināti, nāk tieši no šādiem uzņēmumiem. Tagad viņi varēs vēl vairāk izmantot savas monopolu pozīcijas. Ir jāatceras, ka ļoti bieži lielie uzņēmumi izmanto savus patentus, lai bloķētu piekļuvu tīru tirgumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Polijā MVU veido ļoti lielu daļu no tirgus. Saskaņā ar aplēsēm izmaksas patenta apstākļiem apstiprināšanai strauji pieaugs un mūsu ekonomika būs spiesta sērauties. Es domāju, ka šie draudi ir jāņem vērā. Jā, kolīga, rīdnā... Paldies, pusotra minūte Obermair kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pamatā vienotais patents varētu stiprināt Eiropas Savienības konkurētspēju pasaules tirgu, tīpaši attiecībā pret Amerikas Savienotajām valstīm un Ķīnu, ja samazinātās izmaksas nesīs labu mūsu uzņēmējiem, bet es esmu skeptisks vairāk apsvērumu dēļ. Pirmkārt, skeptisks attiecībā uz jauno tiesu sistēmu kas tiek ierosināta, jo līdz ar to Eiropas nacionālās patentu sistēmas tiktu ierobežotas. Un otrkārt, runājot par eh, tiesnešu darba kvalitātā, man šķiet apšaubāma komisija te jau norāda, ka efektivitāte varētu mazināties. 25% no nacionālajām eh, ties, te tiek tas minēts sakarā saistībā ar nacionālajām tiesām, un tas man liek atgādināt par jautājumu par akta. Uh, kur mēs nevarējām vienoties. Treškārt, eh, procesuālās izmaksas netiktu izma samazinātas. Eh, speciālisti lēš, ka tiesu izmaksas par piec, piec reizes paaugstinātos, un tie ir līdzekļi, ko daudzi uzņēmumi nevarētu atļauties, un tas mums nebūtu nav vajadzīgs. Tāpēc ir jāgrož šis priekšlikums tādējādi, lai patentu ties, tiesas eh, lēmumu varētu tikt sasaistīt ar Eiropas Savienības tiesas nolēmumiem. Un tas ir īpaši attiecis uz eh, dzīvniekiem un augiem un patentiem, kas tiek izstrādāt šajā sakrībā. Paldies kolēģim! Es neredzu, ka zālē atrastos būsutilkungs, un tāpēc es uzreiz došu vārdu Merkīs skundzei. Divas minūtes, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Allereerst uh, dank. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, gribu pateikties referentiem par garo un ilgstošo darbu. 40 gadus esam cīnījušies par šiem jautājumiem, un tagad esam nokļuvuši gandrīz vai strupceļā, vai ar to mums pietiek? Vai šis priekšlikums tiešām ir tik labs, mēs būtu varējuši izveidot reālu, patiesu patentu sistēmu. Par 40 gadiem saņemam šādu rezultātu. Jāsaka, ka tas nav nekāds lielais panākums, drīzāk tā ir izgāšanās. Eiropā visiem ir apnikuši šīs cīņas par valodām, cīņas starp dalību valstu ego, par jurisdikcijām un tā tālāk. Mūsu risinājums varēja būt brīnišķīga dāvana Eiropas izgudrotājiem. Es ceru, ka kādu dienu mums būs reāls Eiropas Savienības patents, kas novērtēs mūsu izgudrotāju darbu. Mēs varētu divreiz palielināt inovāciju budžetu. Taču šobrīd mums ir šīs te vēsturiskās cīņas, kas kavē tādu ieviešanu. Mums nav pietiekam daudz līdzekļu, eh, lai stiprinātu Eiropas konkurētspēju. Paldies, Merkies kundzei. Debakera kungs, viena minūte jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti gandarīts, ka beidzot ir šis te vienotais patents, ka mēs esam panākuši kompromisu, kuram pamatus lika Beļģijas prezidentūra 2010. gadā. Ceru, ka šis kompromiss ļaus Eiropai iet vienā solī ar biznesa attīstību globālajā tirgu. Gribētu teikt, kā tikko kā tika paziņots, ka ģenerāla advokāts ir ieteicis noraidīt šo te sūdzību, ko tiesā iesniegusi Spānija un Itālija. Tas tā tad ir pēdējais šķērslis patentu uzraudzības ieviešanai. Jūs zinat, ka tiks samazināts visādas izmaksas. Eh, harmonizētā tiesvedība piedāvās lielāku juridisko drošību. Tas ir īpaši svarīgi maziem un vidējiem uzņēmumiem. Neadekvāta patentu aizsardzība ir kavē, kavē tirgus izaugsmi un ekonomisko izaugsmi. Tirgu ir vajadzīgi jauni izgudrojumi gan publiskajā, gan privātajā jomā. Tas tikai uzlabos mūsu konkurētspēju. Paldies Debaker kungam. Šimanska kungs, viena minūte jūs rīcībā. Paldies, priekšsādātāji! Eiropas patenta aizsardzības sistēmas mērķis ir veicināt inovācijas Otrakārt, tā mērķis ir vienkāršot piekļuvi un arī uh, uzlabot tiesvedības sistēmu. Taču šī pakotne ir uh, darbojas tieši pretēji šiem mērķiem. Ja mēs to ieviesīsim, tad daudz uzņēmumu cietīs. Tūkstošiem patentu tiks rakstīti valodās, kas ir viņiem svešas, un tiesās, tiesām būs ļoti daudz darba. Šī, šie jautājumi tiks izskatīti arī citās valstīs. Ja radīsies kāds strīds, tad tiesas tiesā būs jāuzstājas valodā, kas nav tava dzimtā valoda, būs jāmaksā vairāk gan juristiem, gan tulkiem, un būs ļoti grūta piekļuva juridiskai aizsardzībai. Mēs veidojam sistēmu, kurā stiprie kļūs vēl stiprāki un vājie kļūs vēl vājāki nekā viņi ir šobrīd. Sistēma, kļūs par protekcionismu sviru. Maziem uzņēmumiem būs ļoti grūti iekļūt tirgu. Uh, Ja mēs ņemam vērā to, ka vairums patentu nāk no maziem vidējiem uzņēmiem, tad mēs varam saprast, cik milzīgs būs šīs problēmas. Ferēras kungs, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka ir nepieciešams kaut kādas procedūras, lai arī mazie vidēji uzņēmumi vai mazas universitātes vai individuāli izgudrotāji varētu piekļūt patentu apstiprināšanai. Taču par šo priekšlikumu esam nobažījušies. Pirmkārt, ir nepieciešamas garākas publiskas debates par šiem jautājumiem. Viss šis process šķiet tiek izvērsts lielo uzņēmumu eh, vārdā un viņiem par labu, un kārtēreiz cieši sabiedrība. Vienotas patentu tiesas izveidošana nozīmē, ka dalībvalstis attieksies no suverēnas rīcības šajā jautājumā, un tas ir saistīts ar zināmām briesmām ir arī juridiski ierobežojumi. Patentu, nedrīkst patentēt ar dzīvību un saistītas lietas un izgudrojumus. Pilsoņiem ir nepieciešams arī dot uh, iespēju piedalīties strīdu izšķiršanā. Jautājums par valodām mūs satrauc, tāpat arī diskriminācija. Šis te uh, priekšlikums nav tas labākais. Paldies Ferēras kungam. Paksas kungs, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, gribu vērst jūsu uzmanību uz dažām problēmām, kas varētu rasties. Uh, Eiropas patentu birojas vēlas uzlabot mašīnu tulkošanu trijās valodās - angļu, vācu, franču. Mazāko valstu uh, Eh, izmantošana, eh, mazāko valodu izmantošana nesaņem nekādu uzmanību, un arī mašīnu tulkošana šajās valodās īpaši netiek izcelt. Tas nozīmē, ka paies vēl daudz gadi, līdz mašīnu tulkojums varēs tikt piedāvāts arī citās valodās, piemēram, lietuviešu valodā, kas ir ļoti sarežģīta valoda. Es domāju, ka tādām valstīm kā Lietuva ir jāpiešķir pietiekam garš pārējais periods, tā, lai patentu iesniedzēji un uzņēmumi no Lietuvas varētu pāriet arī uz šo te mašīnu tulkošanas pakāpojumu izmantošanu. Šeit tika uh, teikts, ka vajadzētu publicēt mašīnu tulkojumus un uh, tādējādi informēt sabiedrību par to. Nepareizs tulkojums varētu eh, novest pie nevajadzīgiem pārkāpumiem, tikai pārpratumu dēļ. Paldies, Nīblers kundze, četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs, ministra kungs, dāmas un kungi. Patenta aizsardzība Eiropas Savienībā līdz šim ir izrādījusies ļoti laikietilpīga un dārga. Tā maksā desmitreiz vairāk nekā ASV un Ķīnā. Daudz kolēģos to norādīja. Mēs šo pēcpusdienu Eiropas parlamentā nobalsosim par šo vienoto patentu aizsardzību, tad tas būs stūrakmens Eiropas eh, iekšējā tirgus attīstībā. Tas tiešām būs stūrakmens šajā Eiropas iekšējā tirgus pabeigšanas procesā. Un tāpēc es eh, iesākumā vēlos sirsnīgi pateikties visiem tiem kolēģiem, it īpaši referentiem un referentam eh, Rapkai kungam, Baldazārs kungam un Lienas kungam un daudziem citiem kolēģiem, kas šeit Eiropas parlamentā gadu desmitiem turpināja strādāt un neraugoties uz daudziem šķēršļiem, tīpaši pēdējo mēnešu laikā, ir citīgi strādājuši pie šīm patentu sistēmām un darījuši visu, lai ja mēs nonāktu tik tālu, cik šodien esam. Es esmu no Bavārijas daudzi. Uh, maza un vidējie uzņēmumi jau daudzus gadus man norāda, ka vienota patenta aizsardzība ir risinājums visai Eiropai. Es uzskatu, ka šāda vienota patenta sistēma, par ko mēs šo pēcpusdienu balsosim, ir uh, potenciāls inovācijām un izaugsmai Eiropas Savienībā, un tīpaši tas attiec uz mūsu mazajiem un vidējiem uzņēmiem, kuriem ir ļoti steidzami nepieciešams vienotais patents. Uh, tie, kas izglīto mūsu jauniešus, tie, kas eh, dod lielāko daļu darba vietu Eiropas Savienībā, tie, kuriem Eiropas Savienībā ir vislielākais izaugsmas potenciāls, ir tieši mazie un vidēji uzņēmumi. Un es domāju, ka ja mēs nu, pieņemsim šo te patentu, kur būs mazāks izmaksas, mazāk laikietilpīgs process, un, ja mēs to visu pieņemsim, tad mēs tik tiešām būsim labi rīkojušies, un es gribētu visus jūs lūgt to atbalstīt. Uh, Mēs Rūpniecības komitejā jau gadiem ilgi esam veduši sarunas par to. Esam runājuši par komisijas priekšlikumu attiecībā uz mazo biznesa aktu, un es domāju, ka viena no galvenajām tēmām ir tāda, ka mūsu mazie un vidēji uzņēmumi nevar attīstīties tik labi, kā viņi to spētu, un zināmā mērā tas ir arī tāpēc, ka līdz šim Eiropas Savienībā nebija atbilstošas vienotas patents sistēmas. Uh, Es, protams, apzinos, ka šis vienotais patents ir dzīves ļoti smagi. Daudz kolēģi jau runāja, kopš 70. gadiem mēs runājam par šo jautājumu valodu režīms. Nu, es tagad parlamentā darbojos 13 gadus un esmu pamanījis, ka valoda jautājums ir viens no tiem, kas mūs ir nodarbinājis jau daudzus gadus. Vairāk nekā 90% patentu pieteikumu gadu ir angļu valodā. Uh, Es savu valodu ļoti augstu vērtēju, tā skaitā Bavārijas dialektu, bet es domāju, ka galu galā trīs valodu režīms ir laba sistēma, un es ļoti ceru, ka Itālija un Spānija izmanto šo atvērto durvju iespēju. Es domāju, ka tās nebūs procesa beigas, un mums tiešām ir jāraugās, kā garantē to, lai šīm 27 Eiropas Savienības dalību valstīm mēs panāktu labu risinājumu. Runājot par patentu tiesu, protams, tas nav ideāls risinājums, un tagad mums ir trīs sēdekļi, un tas ir tāds klasisks. Uh, Eiropas paradoks piemērs, bet kā ir, tā ir, par to parlamentā mēs nevaram lēmt. Es domāju, ka tie komentāri, kas ir arī Lēnas kunga iniciatīvas ziņojumā, tur ļoti labi norāda uz to situāciju. Nobeigumā es gribētu sacīt, ka labākais um, ka, ka mums ir jā, jā, jāsaskata tas labākais, kas ir šajā te sistēmā. Un tas, ko mēs gadu desmitiem kopā ar komisiju esam izstrādājuši, es ceru, ka tas viss novadīs pie laba rezultāta, un es uzskatu, ka pašreizējais priekšlikums ir atbalstāms. Paldies! Paldies Nīblers kundzei! Flaškovs Benovs kundzei divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi, vienota patentu sistēmas pieņemšana, kas eh, varētu līdzās pastāvēt nacionālajām sistēmām. To mēs esam centušies panākt jau gadiem, jo komisija nāk uz klējā ar divas, diviem likumdošanas priekšlikumiem, kas, eh, ja tie tiks pieņemti, dos iedzīvotājiem iespēja sa aizsargāt savus eh, izgudrojums Eiropas līmenī. Izmaksas ir galvenais iemesls, kāpēc patentu turētājiem nav nodrošināta vienota Eiropas patenta aizsardzība. Izmaksas ir 22 līdz pat 26 tūkstoši eiro par vienu patenta reģistrēšanu. Taču, pateicoties um, jaunajām priekšlikumam, šīs izmaksas varētu samaks, samazināties līdz 680 eiro. Sistēma būtu vienkāršāka un lietotāji tādējādi varēs samazināt administratīvos izdevumus par uh, līdz 80%. Līdz ar to tiks nodrošināta brīva preču aprite, un tas nāks par labu investīcijām, palīdzēs palielināt IKP par 3%, un uh, tas arī būs atbilstoši Eiropa 2020 programmas mērķiem. Es gribētu vēl piebilst, ka Eiropas parlaments par visiem aspektiem, kas ir saistīti ar uh, komisijas saistībām tiks informēts. Paldies, un tagad Manders kungam vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Gribu pateikties referentiem par labi padarīto darbu. Īpaši lielu paldies un komplimentus gribu izteikt Barņiekungam, ka viņš pēc 40 gadu debatēm tomēr ir panācis to, ka no šīs lietas kaut kas ir sanācis Es tiešām gribu jums izteikt apsveikumu vārdus. Es dzīvoju Brabantē, Beļģijā, un katru dienu tiek pieteikti četri jauni patenti Brabantijā. Es pats esmu iesniedzis dažus patentus savā vārdā, tie gan man nav nesuši pārāk lielus ienākumus. Es domāju, ka tas būs lieliski, ka es tagad varu iesniegt patentu, kas ir vienots visā Eiropā. Es esmu jurists, kas nodarbojas ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, un es zinu, cik ļoti sarežģīti ir panākt šo te panākt patentu aizsardzību no juridiskā viedokļa. Tādēļ tiešām apsveicu jūs, komisāra kungs, ar to, ka šie tiesību akti ir tapuši. Tiešām žēl, ka ir divas dalību valstis, kas nepiedalīsies, līdz ar to tas nebūs Eiropas Savienības patents šī vārda patiesajā izpratnē. Jau 40 gadus esmu strādājis strādājuši pie šī jautājuma. Tiešām nav saprotams, ka šīs uh, divas valsts, kurās ekonomikā ir šobrīd problēmas, nepiedalās. Es ceru, ka ar milzīgu balsu vairākumu tiks apstiprināts balsojumā šīs te patents. Tālāk Tašinovska kungs, e, divas minūtes. Vážená paní předsedající, pane komisār. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, Eiropas patenta aizsardzības sistēmas pieņemšana ir iegājusi finiša taisnē. Es domāju, ka tas tiešām veicinās Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Tāpat es esmu saņēmis ļoti atzinīgs vārdus no Čehijas tirdzniecības palāca par šiem te juridiskiem priekšlikumiem. Tagad mēs param pirmos soļus. Svarīgi būs šos tiesību aktus ieviest un iepūstajos dzīvību Es domāju, ka mums jārīkojas saskaņā ar uzņēmēju cerībām. Šī, šai sistēmai no administratīvā viedokļa jābūt vienkāršākai un patentam jābūt aizsargātam arī ārpus Eiropas Savienības. Mēs zinām, ka bieži vien labi centieni izšķī, izšķākst tādēļ, ka ir pārāk liela birokrātija. Ceru, ka šoreiz tas tā nebūs. Lielas paldies! Angurakis kungs, lūdzu! vienotās sistēmas mērķis ir stiprināt kapitālista monopolistu grupas Eiropas un pasaules tirgu ar lētāku kontroli produktiem intelektuālam īpašumam. Tas piešķirs vēl vairāk tiesību grupām un vēl vairāk stiprinās zināšanu monopolu tas vēl vairāk apgrūtinās strādājošo piekļuvi eh, precēm un pakalpojumiem tādās jomās kā eh, farmaceitiskie produkti, pārtiks izstrādājumi, kas vēl vairāk tiks pakļauts eh, kapitalistiskai spekulācijai. Un balstoties uz noteikumiem, vienotā uh, jurisdikcija, uh, vienotie noteikumi būs augstāk par nacionālajām tiesībām. Šodien starptautiskajās tiesībās ir, parād, uh, ir paredzēti vairāk jautājumu, kas tiek īstenoti un uh, aizvien vairāk tiks pakļaut šiem jautājumiem kop, vispārīgās intereses produktu. Nākošais runātājs Morganti. Paldies, priekšsēdētāji. Vienotais. Uh, Eh, patents ir noderīgs, jo tas samazinātu ievērojami reģistrācijas izmaksas un tūkošanas izmaksas valstīs, kur šīs eh, patents tiek iesniegts. Uzņēmumi, tīpaši mazie vidēji uzņēmumi, varētu tādā veidā ietaupīt miljoniem eiro, vairākus tūkstošus par katru eh, patentu. Bet, ja mēs tik tiešām vēlamies ietaupīt, tad vajadzētu paredzēt vienotu oficiālu valodu Un es domāju, ka šī valoda varētu būt angļu valoda. Šim, šai trīsvalodībai nav nekādas jēgas. Kāpēc franču eh, un vācu valodas un angļu būtu jāuzskata par privileģētām salīdzinājumā ar citām? Eiropas eh, justīcijas tiesa noraidīja šo trīs valodu formulu EPSO konkursam. Un es nedomāju, ka vajadzētu uh, atšķirīgu izstarošanos e, patentu gadījumā. Ekonomizēt, jā, bet līdz galam neieslīgstot dažādos, ap, dažādās absurdās pārdomās par uh, franču vācu privilēģijām. Nākošais runātājs uh, Mariela Galo. Paldies priekšsēdētāji, kā kolēģi jau norādīja, lūk jau 40 gadus Eiropa gaida Eiropas parlamentu patentu. Mēs esam tik tālu jau nonākoši, mēs dzīvojam vēsturiskā brīdī, un es gribu pateikties komisāram Barņē. Šis patents ir nepieciešams, lai varētu veicināt inovācijas, lai varētu veicināt investīcijas. Eiropas uzņēmumiem, attīstībā un izpētē. Eiropas ekonomikai ir nepieciešami izgudrojumi, un vairāk radošā darba, jo mūsu rīcībā esošie skaitļi nebūtu nav iepriecinoši. Šobrīd 60 tūkstoši patentu tiek iesniegt Eiropā, salīdzinājumā ar 172 tūkstošiem Ķīnā un 224 tūkstošiem Savienoties valstīs. Mēs zaudējam šiem cīņām un mums ir jārieģē. Pakete Eh, kur mēs gribam likt uz balsojumu, to kritizē vairākie, taiskaitā universitāšu pasniedzēju un viņu prāt. Juridiskais ietvars eh, nav perfekts. Es atbalstu zināmā mērā viņa kritiku, bet mēs nevaram uh, ieslīgt tikai akadēmiskās diskusijās. Būtiska ir šīs likumdošanas ietekme uz Eiropas ekonomiku vienotā eh, patenta aizsardzība. Sešas reizes samazinās eh, reģistrācijas izmaksas, jo mēs no 30 tūkstošiem eiro to samazinātu līdz 5 tūkstošiem eiro. Patents būtu daudz vieglāk pieejams maziem vidējiem uzņēmumiem un stiprinātu mūsu uzņēmumu konkurētspēju. Svarīgi ir tas, lai mēs varētu īstenot konsekventu uh, vienota aizsardzības sistēma balstoties uz Eiropas patentu biroja praksi, kas ir sevi apliecinājusi, un respektējot Eiropas Savienības justīcijas tiesas atzinumu par jurisdikciju, kas ir pieņemts 2011. gada 8. martā. Būtiski ir visbeidzot pārvarēt Lisbonas līguma 118. pantu, ar kuru tiek pieprasīts eh, vienbalsīgs balsojums eh, padomē eh, attiecībā uz īpašumu, intelektuālā īpašuma tiesību aktiem Bet ņemot vērā tās juridiskās grūtības, ar kurām mēs saskaramies, šis ir vislabākais rezultāts, ko mēs esam varējuši panākt. Un es vēlos sirsnīgi pateikties Rāpkāju kungam, Baldas Ārī kungam un Lēnis kungam par viņu pieliktajiem pūliņiem, pacietību un kompromisu izpratni, ko viņi ir spējuši parādīt. Dosim iespēju šim uh, Eh, jaunajam juridiskajam ietvaram. Novērosim, kā tas darbosies, skatīsim, kāda ir tā vāja un stīprie punkti. Eiropas likumdevējs vienmēr varēs uzlabot šo tekstu vai ieviest grozījumus eh, šajā tekstā nākotnē. Noslēgumā gribu paust cerību no visas sirds, ka Spānija un Itālija pārskatīs savus lēmumus un pilnībā piedalīsies vienotajā patenta aizsardzībā, šajā lieliskajā rīkā, kas ir paredzēts iekšējā tirgus izaugsmē un stiprināšanai. Paldies, Galo kundze, ir nākošais runātājs Ludvigsons. Paldies priekšsēdētājiem! Mēs pozitīvi uz, eh, uzskatām um, patenta izveidošanu. Tas ir ļoti nozīmīgi, inovācija klimats uzlabojas, jo patenti e, to izmantošana, pieteikšana kļūst vienkāršāka un liet, lētāka. Tas palīdzēs stiprināt Eiropas uzņēmums aizvien sarežģītākajā pasaulē. Tāpat arī e, tas palīdzēs radīt izaugsmi un darba vietu, jo iespējams, ka patents ir vislabākās ziņas izaugsmas sakarā, bet ir arī atsevišķi iebildumi. Daži no tiem ir nepamatoti, bet daži leģitīmi. Mana iebildi ir tā, ka eh, šis eh, jaunais notikuma komplekts ir līdzsvarots un ir pašsaprotami, ka es piekrītu šim nolīgumam, un ir pienācis pēdējais laiks pāriet no vārdiem pie darbiem Eiropas savien, eh, patentu sakarā. Paldies! Nākošais runātājs Tremosa un Balsels. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie eh, komisāri, kolēģi! Šodien ir liela diena Eiropai, tās pilsoņiem, uzņēmējiem. Pēc 40 sarunu gadiem mums būs Eiropas patents, kas būs derīgs lielākajā daļā gan uh, dalību valstu, kas ir nozīmīgs solis uz priekšu, lai stuprinātu vienoto tirgu. Tomēr Spānija atsākās piedalīties šajā projektā. E, un es uzskatu, ka Spānija tikai nacionalistisku apsvērumu dēļ grib palikt ārpusē. Uh, jo eh, tas eh, apdraudēs tūkstošiem Katalonijas uzņēmumu šīs Spānijas eh, izņēmuma dēļ. Es pārstāvu Kataloniju, kur tiek vairāk nekā 30% Spānijas patentu radīti katru gadu. Gribu sacīt, ka stiprinot vienoto tirgu, mēs stiprinam mūsu iespējas nākotnes labklājībai. Spānijas valdības šķiet ir Eh, grib apgrūdināt eh, Katalonijas pilsoņu eh, ceļu uz neatkarību Eiropas Savienībā. Paldies! Nākošais runātājs, nē, Tremoza kungs, jums zilā kartīte, vai jūs piekrītat atbildēt uz Lopes izturis uzdoto jautājumu? Lūdzu. Runājot par nacionālismu Kā jūs varētu skaidrot e, Katalonijas uzņēmējiem, ka viņiem ir jāvēršas trīs valodās, trīs tiesās, neviena no valodām nav viņējā, un kāds tad, jūsuprāt, būtu tas režīms, kas būtu izdevīgāks katalāņiem, no, noliekot malā šo nacionalistisko retoriku, kas ir ne tikai spāniska? Paldies! Querido kolega López Isturiz. Eh, eh, godāmais kungs, gribu sacīt, ka angļu valoda jau ir mūsu valoda un arī Barcelonas universitātē eh, Nu, pasniegšana notiek taiskaitā angliski, un Katalonijas uzņēmumi šodien eksportē vairāk uz Eiropas tirgiem nekā uz Spāniju, Spāniju un izmanto šo valodu, kas atvieglotu lielā mērā visus pārvaldības pasākums un inovāciju reģistrēšanu. Tāpēc es gribētu ieteikt šo iemeslu pēc ne e, o, p, nostāties pret šo lielo Eiropas projektu un pārskatīt savu nostāju. Paldies! Šodien ir Lieldiena Eiropai. Paldies, Elsels kungs! Masi Pidāl kungs arī gribētu uzdot jautājumu. Vai jūs pieņemat šo jautājumu? Balsels kungs, vai jūs pieņemat zilās kārtītes jautājumu? Idaugo kungs. Paldies, priekšsēdētājs. Tikko uzklausīju, ka nacionālisms kavē un apdraud kaitē uzņēmumiem. Gribētu jautāt kolēģiem Tremosam, kāpēc viņi neatsakās no nacionālisma, kas tik tiešām e, eh, e, eh, kaitē tik lielā mērā Katalonijas uzņēmumiem? Bien, respondo a mi kolegam. Atbildu kolēģim Masipam, sakot, ka esmu katalonis un jūtos Eiropas katalonis. Tāpat arī jums saka, ka Katalonijas ekonomika, kur pēdējās vēlēšanās praktiski divas trešdaļas vēlotāju nobalsoja pār partijām, kas vēlas organizēt re neatkarības referendumu, un no šeit izriet tas, ka Spānijas. Ne, Eh, vairāk eksportēt tur, kur ir vairāk eh, multinacionāļu, kur ir tūkstošiem profesionāļu, kas eh, pārdod savus produktus visā pasaulē, un tāpēc tas avietojams ir pilnīgi otrādi. Tas ir atvērti pasaulē, un tajā pašā laikā jūtot lepnumu par savām saknēm kādas ir mūsu tautai. Paldies! Paldies, Balsels kungs! Nākošais runātājs Vojcehovskis. Čonsā. Winston Churchill powiedział kiedyś, ilekroć miałem rację, ty... Paldies, priekšsēdētāji. Vinstons Čērčils kādreiz teica, ikreiz, kad man bija taisnība, es biju minoritāte. Atceros, arī es biju mazākumā, tad, kad mēs savulaik runājām par cukura sektora reformu. Toreiz man bija taisnība, arī šoreiz es pārstāvu mazākumu. Vismaz spriežot pēc dzirdētā šajās debatēs. Es esmu pret šo sistēmu, jo manā valstī, Polijā, šis projekts projekts ir bijis noraidīts. To noraidā gan zinātnieki, gan sabiedrība kopumā. Visi cilvēki saskata, ka pieaugs izmaksas patentu apstiprināšanā, it īpaši tas, tās pieaugs MVU. Manā valstī poļi redz, ka mēs aizstāvēsim lielo spēlētāju intereses un kaitēsim mazajiem spēlētājiem. <coughs> Eh, Viņiem radīsies problēmas ar piekļuvu tiesām. Es esmu pret dzīvības procesu un bioloģisko procesu patentēšanu. Manuprāt, tas eh, nāks par sliktu lauksaimniekiem un nozīmēs to, ka lauksaimniecība tiks uzskatīta kā parasts ekonomikas sektors. Es esmu pret to. Lielas paldies! Tagad Kariņa kungs lūdzu. Cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi! mēs šajā telpā un ne tikai šeit eiropā mēs visi runājam par to ka mums ir jāpilnveido vienotais tirgus eh, ka mums ir vajadzīga ekonomiskā izaugsme jo mēs visi labi saprotam ja nebūs šīs ekonomiskās izaugsmes mums eiropā ar laiku aptrūksies nauda lai uzturētu dāsnās sociālās sistēmas. galu beigās kādam šī nauda jau ir jānopelna. tas jautājums tātad ir kā mēs varam panākt ekonomisko izaugsmi eiropā. Nu, pirmkārt un protams ir svarīgi ka mūsu dalībvalstis mūsu valdības sakārto savus budžetus lai būtu tāds stabils pamats ekonomikas izaugsmei par to mēs daudz runājam. otrkārt es redzu lielas iespējas darba likumdošanā ka ja mēs atbrīvotu darba likumdošanu eh, mēs atvieglotu darba spēka kustību un tas arī mums palīdzētu izaugsmes ziņā. Un treškārt, mēs visi labi zinām, ka ja mēs vairāk ieguldam naudu izglītībā, zinātnē un pētniecībā, mums ar laiku būs tie cilvēki sagatavoti tā, ka būs no kā šo naudu nopelnīt. Bet šeit mēs sastopamies ar reālu problēmu, ka mums reiz ir tie gudrie cilvēki, tie jaunie cilvēki, kas ir kaut ko jaunu un oriģinālu izgudrojuši, viņiem ir šobrīd ļoti dārgi un grūti aizsargāt savu izgudrojumu savu patentu aizsardzību eiropas savienībā. tur ir valodas eh, eh, grūtības tulkojuma grūtības un arī ļoti saskaldīti tiesvedības eh, izaicinājumi. bet ir risinājums un tas ir tas par ko mēs šobrīd runājam. kolēģi pēc apmēram četrdesmit gadu diskusijām eiropā pēdīgi mēs esam nonākuši pie tā ka mums varētu būt vienota patentu aizsardzība eiropas savienībā tiesi tas par ko mēs runājam nav pilnveidīgs divas dalībvalstis spānija un itālija joprojām atsakās pievienoties bet tomēr divdesmit piecās dalībvalstīs jebkuram jaunam uzņēmumam vai jaunam izgudrotājam vai arī gados vecākam izgudrotājam būtu iespēja ar vienkāršotu procedūru aizsargāt savu patentu divdesmit piecās eiropas savienības dalībvalstīs ja šobrīd amerikas savienotajās valstīs un japānā šī procedūra ir desmit reizes lētāka mēs paaugstināsim eiropas konkurētspēju. tātad kolēģi par spīti tam ka varbūt nav, šis nav ideālais risinājums šis ir pareizais risinājums kas liks reālus pamatus mūsu ekonomikas izaugsmei aizsargāsim eiropas izgudrotāju patentus atvieglosim viņu darbību lai gala beigās viņi varēs pacelt kopējo eiropas iedzīvotāju labklājību. paldies par uzmanību! Ευχαριστώ κύριε Κάνης. Η κυρία Τικάου. Jā, nē, ir topā. Paldies, Kāriņa kungs. Nākošais runātājs um, uh, Ciliti Kau. Paldies, priekšsēdētāji. Um, mūsu esošais fragmentētais tirgus apgrūtina patentu sistēmas uh, lietošanu un nenodrošina efektīvu aizsardzību. Patentu ir iespēja mm, konsolidēt inovācijas, un šiem patentiem būtu jā, jātiek attiecināmiem uz visu vai daļu Eiropas teritorijas. Tāpat arī vajadzētu samazināt izmaksas par 70%. E, un ir, mums ir jāņem vērā, kādā situācijā ir mazie vidēji uzņēmumi. Tomēr ir jānodrošina gan. Eh, lingvistiskais režīms eh, visās dalībvalstīs, kā arī tulkojumu juridiskā vērtība. Diemžēl mašīna tulkojums nespēja garantēt tulkojumu juridisko vērtību. Un visbeidzot, Rumānija varētu būt mītne reģionālajiem sēdeklim Eiropas eh, dienvidu austrumiem. Paldies, eh, tik augundz nākošais runātājs Frederika Rīsa. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Šī ir vēsturiska nedēļa Eiropas uzņēmumiem pēc 30 um, gadiem, eh, kad eh, jautājums tika atlikts visu laiku uz vēlāku laiku. Mēs eh, esam sagatavojuši dokumentu ar mērķi aizsargāt izgudrojumus un papildus tam samazināt izmaksas. 30 tūkstoši eiro Eh, maksāja patentu iesniegšana uh, desmit valstīm, desmit uh, reizes dārgāk nekā Savienoties valstīs. Es nezinu, no kurienes nāk šie skaitļi. Pirmais vienotais uh, patents 2014. gadā maksās 5000 eiro izgudrotājiem, un viņiem nebūs jāiet šis kaujinieku ceļš, un tas nodrošinās pastiprināt juridisko drošumu. Ir nepieciešams vairāk, lai varētu Mūsu pētniekiem sacīt, Eiropas eh, patents ir nepieciešams inovācijām, bet, protams, tas nav pietiekams, un ja Eiropas uzņēmumiem ir vajadzīgs, vajadzīga šāda labāka industriāla aizsardzība, tad tām ir vajadzīgs arī kapitāls. Uh, piekļuve finansējumam un labvēlīga fiskālā vīde, lai varētu piedalīties eh, pasaules konkurencē, kāda šodien tā ir. Paldies! Nākošais runātājs Antonio Masīps Hidalgo. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti žēl, bet tas nav Eiropas patents, par ko mēs runājam. E, tas ir diskriminējošs par labu e, Vācijai un Francijai pret Spāniju. Jā, tik tiešām tas būtu paredzēts, lai mazinātu izmaksas, tad gan Lopes Justuris un es. E, mēs Eh, balsotu par. Tāpat netiek ņemta vērā 8., 6. Eh, un 7. pāns eh, līgumos. Tāpat arī tas apdraud jau esošo juridisko ietvaru. Tāpat nevis tika apspriests ģenerāla advokāta atzinumā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, kas teiks, skundze nav klāt un. Uh, Nākošais runātājs ir Repo. Arvoisa puhemies, olen mielenkiinnolla. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ar lielu interesi klausos pārējos runātājos. Manuprāt, šeit vajadzētu uzsvērt to, cik svarīgi ir partneri maziem uzņēmumiem intelektuālā īpašuma aizsardzība visā pasaulē pēdējo desmitgažu laikā ir uzlabojusies. Viens no iemesliem ir tāds, ka uzņēmumu konkurētspēja aizvien vairāk balstās uz to novatoriskajām spējām. Zīmīgi arī tas, ka pēdējos gados apmēram 80% jauno darba vietu ir radījuši maziem vidēju uzņēmumu. Ir salīdzinoši mazs MVU skaits, kas vēlas patentēt savus izgudrojumus, un tādēļ arī viņi ir spiesti darboties tikai savas valsts, iero, valsts robežo, robežās. Mazie uzņēmumi ļoti bieži nemaz nevar iesniegt pieteikumu patentu apstiprināšanai. Viņi nevar to atļauties. Nu, piemēram, šobrīd patentēšana visā Eiropas Savienībā maksā vairāk reiz dārgāk nekā ASV. Uh, Tas nav pareizi, ja mēs vēlamies liekšais tirgus labi darboties. Patentēšana ir svarīga Eiropas nākotnē, tā ir svarīga arī tam, lai mēs īstenot stratēģiju Eiropa 2020. Patenti uzlabo zinātnes un pētniecības jomu un tādēļ arī netieši rada darba vietas. Lielas paldies! Kovāču kungs lūdzu! Šķiet, ka viņa nav zālē. Tad pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Kelī kungs, došu vārdu jums. Paldies, priekšsādātāji! Vakar pēc 60 gadu ilgušiem centieniem Eiropa ir saņēmusi Nobel mieru prēmiju. Tas ir milzīgs panākums. Šodien pēc 30 gadu ilgas cīņas mēs apstiprinam tā saukto vienoto patentu. Dažs cilvēks tas neapmierina, taču es domāju, Barņiekungs ļoti precīzi pateica. Viņš aprakstīja šo kompromisu kā dinamisku kompromisu. Nu, protams, mēs redzēsim, kā tas darbosies praksē. Ja tas uzlabos konkurētspēju, tas būs ļoti labi. Ja tiks reģistrēts lielāks patentu skaits, arī tā būs zīme, ka priekšlikums ir labs. Galo kundze teica, ka 60 tūkstoši patentu katru gadu tiek apstiprināti Eiropas Savienībā. Ja būs vairāk šo patentu, tad ka tas norādīs uz progresu. Protams, būtu labi, ja Spānija un Itālija arī piedalītos. Gribu uh, uzdot jautājumu Barņiekungam, vai viņš saredz tādu iespēju un uh, ko viņš dara, lai tas tā notiktu. Sirsnīgs paldies Kelī kungam. Zvera kungs, lūdzu. Hvala za besedo, spoštovani gospod komisar. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs, kolēģi. Arī es gribētu apsveikt visus trīs referentus. Vēlos apsveikt arī komisāru kungu. Mums ir nepieciešama konkurētspējīga Eiropas ekonomika. Mūsu ekonomika zaudē savu konkurētspēju ārējā tirgū. Mēs vienmēr esam bijuši novatoriski un radoši, nu, bet vairs mēs tādi neesam. Taču šī reforma atkal ietekmēs mūsu progresu šajā jomā. Mazie un vidējie uzņēmumi varēs spērt soli uz priekšu, izmaksas samazināsies un patenti būs drošāki. Komisārkungs, es atbalstu jūsu darbu, un tāpat kā jūs, arī es jūtos abēdināts par to, ka uh, slovēņu valodai nebūs tāda pati pozīcija kā citām. Bet, ja man ir jāizvēlas starp situāciju, ja jāizvēlas starp mazāko ļaunumu, tad, protams, es izvēlētos Eiropas patentu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Un es esmu pārliecināts, ka radīsies koherenta sistēma strīdu risināšanas gadījumā. Šāda tiesa ir pavisam noteikti ļoti nepieciešama attiecībā uz programmatūras lietošanu, un šajā ziņā patentēšana atsevišķās dalība valstīs tiek risināta dažādi. Es gribētu ierosināt nākotnes struktūrā, kas darbosies ar šo kopienas patentu, raudzīties pavisam uzmanīgi uz to, kā aizsargāt jaunās tehnoloģijas, un it īpaši tas attiecas uz eh, programmatūrām. Uh, lai būtu labi patenti un lai izvairītos no tā, ka notiek kaut kādu procesu neievērošana. Tāpat ir jāuzlabo tū, mašīnu tūkojumu kvalitāti un tāpat arī jāiesaist šajā procesā speciālisti, tehniskies tūkošanas speciālistus. Pašreizējā sistēma attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanu nav pietiekama. Paldies, un tagad Lūhan Hungam vārds. Barņēkungam vārds. Vienu mirkli. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi. Vēlos pateikties um, visiem runātājiem. Un ļoti īsi rieģēšu uz sācīto. Liktenbergers kundze e, atsaucās uz Eiropas eh, justīcijas tiesa, norādot, ka tā tiktu izslēgta no spēles, ne tā vis nebūtu. Tiesa interpretēs pēdējā instance noteikumus par eh, patenta aizsardzību no pirmā līdz pēdējiem pantam. Tas attiec arī uz noteikumiem par tūkošanu un eh, komisārkungs priekšsēdētāji, es jūs pārtraucu uz minūti, tāpēc, ka nedarbojas tūkojums vācu valodā. S'il vous plaît. C'est bon, vous pouvez continuer. Vārds lūkojums atkal ir pieejams. Jā, es sākšu vēlreiz Lichtenbergers kundze, lai nebūtu um, pārpratumu. Justīcijas tiesa interpretēs pēdējā instancē reglamentu par patentiem. No pirmā līdz pēdējiem pantam tas attiec, tā skaitā uz uh, tulkojumu. Un jaunā uh, vienotā patenta aizsardzība šajā sakarā izveidos e, tiesu, kura iesniegs visus interpretācijas jautājumus par abiem regla, e, noteikumu komplektiem. Tāpat e, cits runātājs norādīja, ka ar to viss vēl nebeidzas. Rīsas kundze norādīja, ka vēl nav viss pabeigts. Jā, te es varu piekrist. Mēs esam izveidojuši kādu ietvaru un vēl jāstrādā pie tā, kā tas darbosies. Un es domāju, ka 2014. gadā jau šie patiet jautājumi spēs darboties. Ka tāds būs tas brīdis, kad mēs pirmajam mazajam vai vidējam uzņēmumam varēsim piešķirt pirmo Eiropas patentu. Tāpat gribu apsveikt Karima kunga, Vinstromas kundzes un citu paveikto darbu. E, vēl um, gribu norādīt, ka visas prezidentūras, e, e, iepriekšējās Zviedrijas, Beļģijas, Kipras, vēl citas ir strādājušas pie šiem jautājumiem, un it īpaši gribu pateikties referentiem uh, Eh, Lēnem, Rapkai un Balda Sāre, kuri ir strādājuši eh, pie šie ļoti grūtā, jūtīgā jautājuma, kur ir taiskaitā visai jūtīgais valoda jautājums, iekļauts un gribu pateikties par ļoti konkrēto darbu, kas ir ieguldīts. Lop, izturis, um, Masības Hidalgo un citi pauda pilnīgi leģitīmas savas sajūtas. Jā, gribu sacīt, ka durvis ir atvērtas. Kelīkungs uzdev jautājumu, kad Spānija un Itālija pievienosies. Tā ir viņu uh, izvēle, suverēna. Arī Pastiprinātā sadarbība nozīmē, ka durvis paliek atvērtas, un mēs šo izvēli piemērojam ņemot vērā Eiropas tiesu nolēmumu, kuru mēs sagaidām ar respektu un uzticību. Katrā ziņā durvis paliek atvērtas, un es vēlos pateikties visiem iesaistītajiem, tā skaitā komisijai, kur ir strādājuši, un mēs šodien. Uh, pāršķiram vēl vienu izšķirīgu lapu. Tas ir ļoti nozīmīgs risinājums maziem vidējiem e, uzņēmumiem. E, bet e, esmu neizpratnē par Henēna un Šimanska kunga sacīto, lai gan viņi ir hemicikla pilnīgi pretējās pusēs. Eh, ka tas varētu tikai stiprināt eh, stipros un vāģināt vājos. Nē, mēs meklējam šeit kompromisu un, un dinamisku risinājumu. Bet šis ir progress it īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem. Manders kungs tikko sācīja kā tad, kad es biju izgudrotājs, es nevarēju aizsargāt sevi visā Eiropā, jo tas maksā pārāk dārgi - 25-30 tūkstoši eiro. Mēs samazinām šīs izmaksas, mēs atvieglojam eh, pasākums. Tas ir tik tiešām solis uz priekšu maziem vidējiem uzņēmumiem, kas ir 21 eh, eh, no 22 miljoniem uzņēmumu 21 miljons ir mazie vidējie. Un viņiem visi pasākumi būs daudz vieglāk. Un tālāk Kipras prezidentūras vārdā Lūkas kungs. Kirjā proedre, aksjodīma Melīdu Evroginuvuliju. Dāmas un kungi. Esmu īpaši gandrīz par to, ka ļoti daudzi no jums atbalsta padomas viedokli un to, ka ir pienācis pabeig laiks pabeigt darbu pie patentu jautājumu. Vienot patentu sistēma būs stūrakmenis. lai e, mēs varētu pabeigt savu darbus, pie ekonomiskās izaugsmas stiprināšanas un izkļūšanas no krīzes. Situācija ir īpaši sarežģīta, ir bijis vajadzīgs daudz laika un daudz pūliņu, lai līdz tai nonāktu. Iepriekšējās prezidentūrās, pirms Kipras prezidentūras, ir pielikt intensīvu pūliņu, un mēs esam gandarīti eh, par to, ka eh, darbs ir devis augļus. Es vēlos vēlreiz pateikties Eiropas parlamentam par sapratni un lielisko sadarbību, kāda mums ir bijusi Eh, šo svarīgo jautājumu sakarā. Paldies, ministra kungs, un tagad mēs uzklausīsim referentus. Vispirms došu vārdu Lēnis kungam. Priekšsēdētā dāmas un kungi, es gribētu vispirms pateikties visiem tiem, kas piedalījās šajās paties konstruktīvajās debatēs. Es tāpat kā komisārs domāju, ka dažas lietas šeit ir jāprecizē, tīpaši laikā, kas ir tik svarīgs MVU. Es gribētu sniegt kādu piemēru. Pašreizējā situācijā bez šīs patentu pakotnes, bez um, vienošanās uh, patents aizsardzība neizsniedz patents, tas ir tāds kā darbs, prieks, un visām tām 25 valstīm, kas uh, piedalās šajā te sistēmā. Un tad, ja kāds vēlas panākt šo patentu, ja kāds no lielajiem to pārkāpj, tad eh, šim patentu turētājiem ir jāiesniedz tiesā pieteikums 25 dalību valsts tiesās, un līdz ar to viņi eksistence ir apdraudēta, un faktiski ir tā, ka ja, teiksim, lielais eh, iesūdzētu tiesā mazo, tad arī mazais palikt zaudētājos. Un te visur ir 25 dalība valstīs ar mil, jābūt šai te tiesvedībai, un tas ir, tas ir milzīgi liels izmaksas. Bet eh, tas tā nebūtu, ja tiktu izmantot šī jaunā patenta sistēma, tad būtu viena procedūra un viens tiesas process, un tad eh, šī procesa gala rezultāts būtu saistošs visās 25 valstīs, un tad būtu tāda kā ieroča vienlīdzība starp lielajiem uzņēmumiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Un es domāju, ka tas tāds ļoti izšķirīgs piemērs par to, ka tas, par ko mēs nolēmsim šodien, tas ir pavisam milzīgs solis uz priekšu attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un ja mēs tā nerīkojamies, tad mēs rīkotos pavisam muļķīgi un nepareizi. Neviens arī netiek diskriminēts, jo Spānija un Itālija. Uh, daļēji tomēr piedalās šajā sistēmā. Tas nozīmē, ka visi patenti, kas ir derīgi Spānijā, viņiem ir jābūt tūkotiem attiecīgajās valodās. Uh, Jaunā sistēma neaizstāja veco sistēmu, bet gan rada vēl papildus iespēju, jo pastāv jau turpinās arī pastāvēt visas esošās sistēmas, gan nacionālais patents, gan Eiropas patents. Tiek vienkārši radīta jauna papildus iespēja un tā paplašina iespējas uzņēmiem iekšējā tirgu. Un tāpēc es domāju, ka mēs šodien spērām ļoti lielu soli uz priekšu. Tas ir viens no svarīgākajiem likumdošanas procesiem šajā parlamenta sasaukumā, un es domāju, ja mēs to spērsim, tad tas būs tāds ļoti labs solis uz priekšu. Paldies Lēnas kungam, un tagad došu vārdu Baldasāras kungam, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Protams, es gribētu pateikties visiem tiem kolēģiem, kas šodien izteicās. Es gribētu Lēnas kunga bieži pieminēto teicienu, ka labāk pustukša glāze nekā, lab, nekā pavisam tukša. Es gribētu izteikt vēl vienu komentāru. Galvenais ir tas, ka mums ir panākumi, mums ir pozitīvs rezultāts, nu varbūt tam ir savs ēnas puses, šis rezultāts varētu būt bijis labāks, bet nu šāds rezultāts mums ir un ik viens par to var pārliecināties. Mēs neapstrīdami samazināsim izmaksas uh, patentu pieteikumiem un uh, tālākajai juridiskajai fāzei. Beidzot, mums ir patents, kas būs derīgs 25 dalību valstīs, un es ļoti ceru, ka pavisam drīz mēs varēsim teikt, ka tas ir spēkā 26 un 27 dalību valstīs. Ir skaidra lingvistiskā sistēma, un es piekrītu Markantī kungam. Es piekrītu, ka itāļu valoda ir viena no skaistākajām pasaulē, bet, ja ziniet, uh, Eiropā lielākā daļa patentu, kas tiek pieteikti, ir angļu valodā, tikai 7% ir uh, franču valodā, nedaudz vairāk vācu valodā. Un mūsu uzņēmē, Itālijas uzņēmē, lielākajā daļā gadījumu, 95% gadījumu iesniedz savus patentus angļu valodā. Līdz ar to nav nepieciešamības cīnīties par tādu cīņu, kas nenāk par labu Itālijas biznesa kopienai. Es domāju, ka tas, kas šajā pakotnē ir iekļauts, ir labs. Es piedāvāju varbūt sarežģītāka sistēma attiecībā uz uh, iesniegšanu visās dalību valstīs. Jurisdikcijas jautājumā mums ir tātad pārējais iespēja, kas uh, palīdzēs uzņēmumiem labāk strādāt un uh, labāk iepazīt šo te Eiropas patentu biroju un izmantot uh, instruments, kas ir pieejams tūkošanai. Tādējādi šī sistēma kļūs uzticamāka. Es domāju, ka rezultāti parādīs, ka tas ir veiksmes stāsts, un es ceru, ka mūsu valsts izbeigs uh, līdzšinējo nostāju, kam nav nekāda pamatojuma un kas pavisam noteikti nepalīdz uh, laikos, kad mūsu uzņēmējiem iet tik smagi un kad mums viņiem būtu jāpalīdz panākt inovācijas un attīstību. Paldies Baldasāras kungam un tagad došu vārdu kolēģim Bernardam Rapkajam. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka kolēģim Baldezāras kungam ir taisnība. Es arī uzskatu, ka itāļu valoda ir viena no skaistākajām, To es saku kā vācietis, bet nu te jau nav nekāds skaistuma konkurss. Mēs izstrādājam Eiropas patentu, tas ir galvenais. Un būtība ir tāda, ka MVU ir jāiegūst tāds patents, ar ko tie var darboties. Godīgi sakot, es vairāk nekā 18 gadus eh, darbojos šajā parlamentā, un es tikai reti esmu dzirdējis, ka projekta pretinieki izsaka tik pretrunīgus argumentus, un nav tā, ka viņi viens eh, otram runātu pretī, bet daži pat eh, paši izsaka pretrunīgus argumentus, piemēram, Lopes kungs runāja pats pret sevi nu, nav nekādas jēgas varbūt runāt ar tiem, kas te ienāca, nolasīja savus runas un aizgāja atkal prom. Viņi tagad droši, es ceru, ka viņi tagad sēž savos birojos un beidzot iepazīsts ar tekstu, par ko mēs te runājam, jo to viņi līdz šim nav ar to iepazinušies, jo citādi viņi būtu sapratuši, ka runā pilnīgi nepareizi. Es tomēr gribētu parunāt par patenta aizsardzības jautājumu. Šī pakete Tur nekas nav runāts par patentu izdalīšanu. Tas vispār nav teikts. Tur, tur ir runa par patentu aizsardzību, par patentu, kas jau ir spēkā, tas būs spēkā arī turpmāk, un patents, kas nevar tikt izsniegts, arī turpmāk netiks izsniegts. Te ir runa par aizsardzības problēmu, par to, ko Lēnskungs sacīja Tagad, ja ir kaut kāda strīda, tad ir jāiesniedz tas 25 dalību valsts tiesās, tagad, bet tagad pietiks tikai ar vienu tiesu. Ja kāds saka, ka tas būs dārgāk mazajiem un vidējiem uzņēmiem, tad es to īsti nesaprotu. Tas tik tiešām ir uzlabojums MVU, un es gribētu vēl papildus tam teikt, ja šeit izskan argumenti, par ko saka zinātnieki. Zinātnieki par daudz ko runā. Viņi runā arī par to, ka kaut ko tādu var darīt arī tikai balstoties uz vienošanos starp valstīm. Fiskālais pakts to parādīja. Nu, un tad arī nebūs Eiropas uh, tiesai nekāds piekļuvis šim jautājumam, un tieši to jau mēs arī izglābām, tieši to mēs glābām, mēs panācām to, ka, ka Eiropas tiesa tomēr te var strādāt attiecībā uz prejudiciālo izskatīšanu. Es jums saku, tas, kas šodien iestājas un balsos pret Eiropas paketi, tas spēlē par labu lielajiem uzņēmumiem un, pre, un pret mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Par to nevar būt ne mazāko šaubu. Paldies! Paldies Rāpkai kungam! Paldies visiem kolēģiem, paldies eh, komisāru kungam, ministra kungam, paldies par eh, šīm ļoti interesantajām debatēm. Trīs, par trīs ziņojumiem eh, patentu sakrībā mēs balsosim šodien pulkstens 12. Un tagad izsludinu pārtraukumu līdz pulkstens 12. Paldies!